Good afternoon, dear colleagues. Labu pēcpusdienu visiem godātie kolēģi. Mazliet aizkavēju sākumu, tāpēc, ka mums vienmēr ir tā problēma, ka darba kārtība pūkstens trijos pirmdienas pēcpusdienās sākties nevar, cilvēki vēl tikai ierodas šeit. Mums pirmais ir ļoti svarīgs darba kārtības punkts par patvērumu pakotni, un tāpēc mazliet aizkavējam. Priecājos par visiem, kas ir ieradušies uz šī jautājuma apspriešanu. Vispirms sākuši ar paziņojumiem, tātad Darba kārtības apstiprināšana, ja nav iebildumu, tad uzskatīsim to par pieņemtu. Valodu profils, e, tulkojums dāņu, maltiešu, horvātu un gēlu valodā nebūs pieejams ne šodien, ne rīt. Tālāk koordinātoru rekomendāciju apstiprināšana. Esam iecēluši referentu Šogora kungu, viņš no tautas partijas, lai, un strādās pie ziņojuma par vienoto digitālo telpu, lai pie, piedāvātu informāciju, procedūras pakalpojumus un tā tālāk. Uh, Vai komiteja apstiprina šo nomināciju? Jā, lieliski tālāk deleģētie un īstenošanas akti. Šī gada 23. novembrī parlaments saņēma komisijas priekšlikumu par lēmumu īstenošanu attiecībā uz regulas 2015 šķērsvīta 2403, īstenošanu, ar ko tiek izveidots kopējas vadlīnijas par deaktivācijas standartiem un tehnikām, lai pārliecinātos, ka deaktivētie ieroči tiek neatgriezeniski padarīti par nelietojumiem. Pamatakts ir direktīva 2017 šķērsvīta 8. 853, ar ko tiek grozīta padomas direktīva 91 šķāsvīta 47 šķāsvīta EEC par ieroču iegādu un turēšanu. Padošā komiteja ir IMKO un Lībe ir asociētā komiteja saskaņā ar 54. regulamentu pāntu. Pa šī tiesība akta saņemšana, par šo tiesību aktu saņemšanu tika informēti visi Libi locekļi 24. novembra komitoloģijas eh, ziņu lapā, un ir iekšējais eh, termiņš eh, iebilžu iesniegšanai noteikts līdz 8. decembrim, kurš deputāts tātad var nākt klajā ar iebildumu iesniedzot to sekretariātā. Un visbeidzot, rīt 17.45 paredzēts elektroniskais balsojums, tāpēc visus gribu lūgt paņemt līdz elektroniskās balsošanas kartītes. Līdz ar to nonākam pie mūsu pamatdarba kārtības, galvenā punkta faktiski, tas ir trešais punkts, kopējais, e, kopējā Eiropas patvērums sistēma. Kolēģi, par šo punktu koordinātori pieņēma lēmumu, ka mēs noturēsim debates par pašreizējo situāciju visā šai kopējā patvērumu sistēmā. Te gribu atgādināt, daudz jau jūs droši vien to zināt, bet tomēr atgādināšu, ka te tātad kopsavilkumā, lūk, šī pakotne ir ļoti svarīga. Ir astoņi liba referenti, kas ir iecērti un strādā šo pakotni, tātad milzīgs darba apjoms. Un um, pārskatīšana jāveic šeit. Tas ir arī politiski svarīgs dokuments, protams, un mums uh, tātad Eiropas patvērumu aģentūra, Dublinas pārskatīšanas regula, Eirodak, pārskatīšanas regula, pārs, uzņemšanas noteikuma pārskatīšana, kvalifikācijas regula, patvērumu procedūra regula, pārvietošanas programma un drošās izcelsmes valstis. To saraksts. Tātad tālāk dziļāk detaļās par katru no šiem um, ties priekšlikumiem es neie, neiešu tas būtu vienkārši neiespējami, un tas arī nebija tas, ko mēs vēlējāmies. Mēs šodien vēlamies vienkārši izprast par to, kā visi šie pakotnes elementi sadaras kopā, kāda ir pašreizējā situācija. Un eh, tāpēc lūkšu mūsu komisijas kolēģis un padomi uh, lūdzu pievērsties un fokusēties tieši šim aspektam, nevis iedzināties detaļās. Daudz šīs detaļas mums ir jau zināmas, šeit ir gan ēnu referenti, gan referenti, ir deputāti, kas sekoši līdz darbam pie šiem dokumentiem jau ļoti ilgi, un līdz ar tā galvenais jautājums ir, kādā virzībā šie dokumentu izstrāde iet, un uh, līdz Ziemassvētkiem, kas vēl tiks pabeigts, uh, paveikts. paveikts kas varbūt būs tādi politiski delikātāki jautājumi un dokumenti, un kā tas kopumā veidojas. Gribēju atgādināt eh, kolēģiem, ka maijā un jūlijā pagājušajā gadā komisija sagatavoja septiņas likumdošanas priekšlikumus divās pakotnēs, lai reformētu kopējo Eiropas patvērumu sistēmu. Turklāt papildus kopējiem sarakstam par drošām izcelsmes valstīm, par ko ziņojumu gatavoja Gijomas kundze. Tas tika ierosināts jau 2015. gadā. Un padomu šai konkrētā gadījumā apturējis sarunas un e, par to, ka šis saraksts varētu tikt iekļauts patvērumu procedūras regulā. Un kopš šī brīža pie sešiem no šiem dokumentiem Eiropas parlaments ir pieņēmis mandātu sarunām ar padomi, it īpaši pavisam nesen tika pieņemts šāds mandāts attiecībā uz Dublinas pārskatīšanas regulu. Uh, pavisam drīz ieradīsies mums arī attiecīgie deputāti referenti. Jau es zinu, ka šeit ir vairāk klāt, kas strādā pie šīm pakotnes detaļām un daļām. Visi šie priekšlikumi vairāk vai mazāk tika liekti priekšā vienā laikā, bet ir nonākuši dažādās attīstības eh, etapos šobrīd. Priekšlikums par Eiropas patvērumu aģentūru, piemēram, jau ir nonācis līdz provizoriskam nolīgumam. Sarunas ir uzsākušās par Eirodaku pārskatīšanu un par kvalifikācijas regulu, bet attiecībā uz pēdējo pagaidām tikai ir daļējs mandāts no padomas. Padoma šobrīd ir pieņēmis mandātu sarunu sarunām par pārvietošanas ietver darbu, bet vēl nav spējis vienoties par mandātu sarunām attiecībā uz priekšlikumiem, par uzņemšanas nosacījumu pārskatīšanas direktīvu patvērumu procedūras regulu un minēto Dublinas pārskatīšanas regulu. Tātad novērojam zināmu, manuprāt, nelīdzsvarotību, un tādējādi rodas nopietni jautājumi par to, cik lielā mērā mm, pastāv vēlme un spēja pabeigt darbu pie patvērumu pakotnes. Šie priekšlikumi visi savā starpā ir lielā mērā saistīti. Un eh, mēs neredzam vēl šobrīd to saskaņotību, ko vēlētos redzēt, lai šī pakotne tiktu politiskā kārtā pabeigta. Un tāpēc vēlamies zināt, kāds ir komisijas un padomas viedoklis šai ziņā. Šobrīd tātad. Uh, Tātad nevēlamies dzirdēt par šo priekšlikumu sīkām detaļām, nē, vēlamies dzirdēt, nu, faktiski tādu īsu politisku, strateģisku kopsavilkumu no komisijas un padomas puses par to, kāda ir pašreizē situācija, un tad varbūt arī referenti varēs reaģēt uz šo, šo, šiem izteikumiem. Vispirmām kārtām došu vārdu komisijai, Rājana kungam, viņš ir departamenta vadītāja vietnieks, un viņš sniegs mums informāciju par pašreizējo situāciju attiecībā uz komisijas nostāju. Uh, šo dokumentu lietā. Rajan kungs, jums piešķiram apmēram septiņas minūtes. Es saprotu, ka tas šķiet ļoti maz, jo runājam par visu pakotni kopumā, bet būs ārkārtīgi daudz jautājumu, plašas debats, un jums noteikti būs iespēja atgriezties arī pie šīs tēmas, atbildot uz uzdotiem jautājumiem. Tātad lūdzu jums vārds un pastāstiet mums lūdzu par stratēģiju un to, kādā situācijā tad esam nonākuši šobrīd. Lūdzu. Lies paldies priekšādātāji, centīšos izteikties, izteikties pēc iespējas lakauniskāk. Centīšos varbūt īsumā sniegt kopsavilkumu par sarunu situāciju attiecībā uz septiņiem priekšlikumiem, ko komisija pieņem pagājušajā gadā visaptverošai patvērumu sistēmas reformai. Un pēc tam pāris vārdiem runāšu par savstarpējām saiknēm starp šiem priekšlikumu projektiem, par kur izcinās sarunas. Un šādu saikņu, protams, ir daudz, gan tie ir tehniski, gan arī politiski raugoties. Un visbeidzot, pavisam nedaudz gribu runāt arī par to, kāds mūsuprāt būs sekas attiecīgiem laika grafikam un secībai, kādā šīs sarunas virdās uz priekšu par dažādajiem instrumentiem. Un tātad. Pievēršoties atsevišķiem instrumentiem, jaunas centīšos neatkārtot visu to, ko jūs nu pat mums teicāt. Tātad pirmām kārtām dosie, pie kuriem gūts lielāks uh, progress līdzlēmēji ir vienojušies plašā politiskā mērā par būtiski spēcinātu mandātu aģentūrai. Par to vienošanas tiek palākta jūnijā. Darbs tiek finalizēts tehniskā līmenī šobrīd pie apsvērumiem. Pastāv saiknes ar citiem priekšlikumiem, kas veido daļu no šīs reformas, arī būs vēl jārisina tuvākajā nākotnē. Tālāk par Eirodaku. Parlaments un padome Abi ir pieņēmuši savus mandātus un jau ir bijuši trīs trialogi šoruden. Pavisam nesenāk, tas bija 8. novembrī, un tālāk trialogu paredzētu vēl šonadēļ, un tad arī Strasbūras nedēļā, aiznākamajā nedēļā. Mēs ceram, ka būs iespējams panākt politisku vienošanos līdz gada beigām. Tātad līdz 20. De, eh, līdz šī gada beigām, bet ir vēl vairākie svarīgi neatrisināti jautājumi, to starp jautājums par datu uzglabāšanas periodu un veidu, kādā kārtības sargājušās iestādes tiek saņem piekļušiem datiem. Tālāk, kas attiec uz kvalifikācijas regulu, jeb direktīvu Šeit abas iestādes ir nonākuši pie savām nostājām un ir bijuši divi trialogi. Tālāks eh, trialogs paredzēts šonedēļ un pēc tam vēl pēc pāris nedēļām vēl viens. Nav sagatavoti kompromisa grozījumi, nav vienošanās par tiem, bet pamazām tiek gūts progress manuprāt, pastāv diezgan liela konverģence starp līdzlēmējiem, bet pastāv, protams, vēl vairākas do, tādi domstarpības, strīdu sāboli, kas attiecas uz harmonizācijas ambīcijām, gan attiecībā uz kvalifikācijas kritērijiem, gan aizsardzības satura, respektīvi tām tiesībām, ko eh, tiesību saņēmēji iegūst. Kas attiec uz uzņemšanas nosacījumiem, šo direktīvu darbs padomē ir pavirzies uz priekšu veiksmīgi. Mēs ceram, ka padome nonāks pie daļēji vispārējas pieejas apstiprināšanas šīs nedēļas trešdienā. Un tad pēc tam esam ceram, ka trilogs sāksies jau pēc pāris nedēļām arī šajā gadījumā kopsavilkumam um, par saturu runājot, es domāju, ka pastāv būtiska konverģence starp abām iestādēm. Tātad um, līdzīga domāšana, bet pastāv arī virkne domstarpība, tīpaši attiecībā uz laiku, tātad laika grafiku, attiecībā uz piekļuvu darba tirgumu par nepilngadīgo aizturēšanu. Uh, un tāpat arī atsevišķas ar uzturēšanu saistīti pasākumi un mēri, ja runājam par sekundāro pārvietošanos. Ja runājam par patvērumu procedūras regulu, tad šeit progress ir bijis krietni lē, lēnāks, tāpēc, ka šis jautājums ir ārkārtīgi sarežģīts un instruments arī ar ļoti garu darbības laiku. Darbs padomē tomēr ir pavirzies uz priekšu Igaunijas prezidents laikā būtiski, un šobrīd esam pietuvojušies otrā lasījuma noslēgšanai, izskatīšanas noslēgšanai šīs predē prezidentūras ietvaros. Vēl īpašs fokus diskusijās par kompromisu tekstu tika likts uz nosacījumiem attiecībā uz konkrētām valstīm, ņemot vērā vadlīnijas, ko saņēmām no Eiropa, Eiropa padomes šī gada jūnijā. Esam paredzējuši, ka sarunas padomē varētu noslēgties, nu, vismaz pavasarī, tātad nākamā gada pavasarī. Kā jau jūs arī pats teicāt, šim gadījumam tas bija vajadzīgs ilgāks laiks, arī parlamentam vajadzīgs ilgāks laiks, lai nonāktu pie vienošanās un sagatavot ziņojumu projektu. Iespējams, ka tas būs gatavs līdz šī gada beigām, šis ziņojuma projekts. Tālāk pievēršamies Dublinai. Tas ir viss sarežģītākais no visiem šiem dosjē. Pirmais lasījums padomē ticis izskatīts tehniskā līmenī. Tātad darba grupu līmenī plašas diskusijas un divpusējas tikšanās notikušas visa pagājušā gada laikā. Nereti ļoti augstā ierēdnieciskā līmenī, un nav jau arī nekāds noslēpums, ka īpaši delikātas šeit ir vairākas lietas vairākām valstīm, respektīvi komisijas priekšla, priekšlikuma detaļa par um, pārvietošanu. Šis priekšlikums par patvaru meklētāju pārliekš, pār, pārvietošanu tajā brīdī, kad tiek um, sasniegt zināms slieksnes. Kā jau jūs teicāt, parlaments savu mandātu jau ir pieņēmis. Un ir skaidrs, ka laika grafiks un iespējamais laiks, jebkura ja veida vienošanās teiktam par šo solidaritātes komponentu šajā reformā ir ļoti neparedzams. Nu, ne laika ziņā tas nav paredzams nedz arī tā forma, kādu šī vienošanās beidzot ieņems. Tālāk, kas attiec uz Eiropas Savienības pārapmetināšanas, ja pārmetināšanas ietvaru. Arī šajā gadījumā kopēja nostāja nu pat ir pieņemta padomē, tas notika pagājušajā nedēļā Un parlaments um, šķiet oktobrī jau nonāca pie savas vienošanās, līdz ar to paredzam, ka pirmais trilogs notiks 13. decembrī. Arī šeit ir bijis diezgan plaša konverģence starp abām iestādēm par to, ka ir vajadzīgs šāds ietvers un par to, ka tā pamatā jābūt um, divgadējiem plāniem, kas tad tiek izstrādāti. Bet arī būt, pastāv arī būtiskas domstarpības starp parlamentu un padomu attiecībā uz ambīciju apmēriem. Uh, un aptvērumu. Tāpat arī attiecībā uz metodu, kas tiktu izmantota, lai šī, kā šie, mm, attiecībā uz to, kā šie plāni tiek pieņemti. Vai tas ir ar padomus īstenošanas lēmumu, jeb ar kādā citā veidā, jo parlamentam labāk pateiktu deleģētie akti. Pēdējais priekšlikums, respektīvi drošais, drošo valstu kopējais saraksts, jūs jau arī par to runājāt. Uh, sarunas par to šobrīd ir apturētas, ņemot vērā, ka komisijas priekšlikums par patvērumu procedūru regula vēl tikai rīsinās, un tur faktiski tiek pārņemts šī saraksta saturs. Nu, lūk, kā jūs redzat, tad diskusijas ir bijušas grūtas, sarežģītas, ņemot vērā, cik tas viss ir sarežģīti, bet ir gūts tiešām būtisks projekt, progress. Pāris vārdos starp šīs savstarpējām saiknēm starp dokumentiem. Un, kā jau teicu, tādu ir daudz. Es domāju, ka svarīgi pirmām kārtām atkārtot, ka komisija uzskata, ka visi šie priekšlikumi ir jāpieņem, lai varētu panākt to, ka pastāv būtiska efektīva reforma patvērumu sistēmā. Tātad drīzāk, nu tad jautājumi var rasties par atsevišķu pieņemšanas laiku, bet nevis par pašu faktu kā tādu. Visi šie elementi ir vajadzīgi. Un tad tīri praktiski raugoties uz to visu saskaņotības nodrošināšana starp visiem šiem priekšlikumiem ir no svara, un šo saskaņotību nepieciešams saglabāt visu, visā sarunu gaitā arī ar pārējām iestādēm. Un tas nav bijis vienkārši, ir praktiski tas bijis diezgan liels izaicinājums komisijai jo, nu, tika pieņemts salīdzinoši patvaļīgs lēmums pirms 15 gadiem no līguma lemēja puses, ka visi šie atsevišķi elementi parādās atšķirīgos in instrumentos, reizēm tas visai patvaļīgi tiek izvēlēts un nav tādas um, loģikas tā vispār pamatā mēs joprojām vēl ciešam no šī lēmuma, un tīri praktiski tas nozīmē to, ka Mums e, nākas ļoti regulāri tikties ar visiem ekspertiem, kas ar šo, šiem dokumentiem strādā, lai pārliecinātos, ka šāda saskaņotības starp dokumentiem un elementiem tiek nodrošināta. Ja runājam par saturisko, tad gribētu uzsvērt varbūt tās galvenās jomas, kur šī saskaņotība un sastarpējās saiknes ir īpaši nozīmīgas. Pirmām kārtām gribētu minēt uh, nosacījumus attiecībā uz to, ka vēlamies novērst sekundāro pārvietošanos. Šī joma ir īpaši būtiska Dublinas regulas kontekstā, uzņemšanas nosacījumu un procedūras regulā, un, protams, nedaudz vēl arī kvalifikācijas regula, regulas sakrā tas svarīgi. Visi šie elementi vajadzīgi, lai izveidot kopēju ietveru kas noteiktu zināms skaidrus pienākumus pat, pat pieprasījuma iesniedzējiem, nu, piemēram, ka viņiem jāiesniedz pieprasījums tajā dalībvalstī, kurā viņi ierodas, un viņiem tur arī pa to laiku ir jāuzturs. Tālāk tiek precizētas arī sekas, kas izriet no fakta, ka kāds patvērumu meklētājs varētu pārvietoties no vienas dalībvalsts uz otru. Nu, tie ir gan procedurāli, kādas ir sekas, gan uzņemšanas nosacījumos, kādas sekas. Turklāt tiek arī precizēti pienākumi, kas uh, ir dalībvalstīm attiecībā uz sekundārās plūsmas novēršanu. Tātad sarunās vienmēr jāņem vērā tas fakts, ka visi šie aspekti tiek regulēti vienlaicīgi visos šajos dažādajos instrumentos. Vēl viens piemērs kur pastāv ļoti skaidrs savstarpējas saiknes starp instrumentiem, attiecas uz maz, izturēšanos pret mazgadīgiem, īpaši mazgadīgiem bez pavadības. Nu, tas attiec, protams, uz procedūru, uz uzņemšanas nosacījumiem, un tas ir ļoti labs piemērs, ļoti būtisks piemērs šā gadījumā. Uh, piemēram, aizbildniecības institūcija kā tāda. Tas ir viens no instrumentiem, kas šajā gadījumā ļoti būtisks visos elementos. Un, piemēram, kādas mandāts ir aizbildniem, cik lielā mērā, cik, cik ātri šis aizbildnis tiek iecelts, kāda, kāda veida kvalifikācijas jābūt šim aizbildnim, par ko viņš ir atbildīgs un tam līdzīgi. Vēl viens piemērs, kas būtu jāmin, ir savstarpējās saiknes starp aģentūras jauno mandātu un juridisko ietvaru. Divi konkrēti piemēri šai ziņā aģentūrai šobrīd ir mandāts sagatavot ziņojumus par situāciju konkrētās izcelsmes valstīs, un tas tiešā veidā ietekmē to, kā kvalifikācijas regula tālāk tiek piemērota attiecīgajos gadījumos. Vēl viens piemērs at, kas attiecas uz drošām izcelsmes valstīm un drošām trešām valstīm. Arī šeit komisija ir iespēja pieprasīt no aģentūras informāciju, tātad informācijas apkopājumu, kas būtu būtiski šāda lēmuma pieņemšanā, respektīvi lēmuma pieņemšanā par to, vai šīs valstis ir iekļaujamas ES sarakstos ar drošām valstīm, drošām izcels valstīm vai drošām trešām valstīm. Tālāk. Raugoties nākotnē, Kā jūs teicāt, priekšādātāji pats ir pilnīgi skaidrs, ka 18 mēnešus pēc priekšlikumu pieņemšanas, mm, li, priekšlikumu likšanas priekšā esam nonākuši ļoti atšķirīgos attīstības etapos attiecībā šiem dokumentiem, un, protams, vēl būs vajadzīgs laiks, lai visas šīs sarunas pabeigtu, tīpaši, ja runājam par Dublinas regulu un patvērumu procedūru regulu. Uh, jo šie abi divi dokumenti ir ar ļoti delikātu un sarežģītu saturu. Tāpat laikā divi no šiem instrumentiem ir tādi, par kuriem faktiski vienošanās par saturu ir jau panākta, vai vismaz vien, esam ļoti tuvu pie šāda brīža. Tas ir aģentūras un Eirodaka regula. Un no komisijas eh, skatu punktu raugoties būtu skumji eh, neizmantot šo faktu. Tās ir ļoti svarīgas reformas jau šobrīd, mm, un un vienošanās ir panākta par būtiskāko satura daļā, arī šīs, um, de, šīs vienošanās varētu dot operatīvas priekšrocības tālākajā darbā. Tas, piemēram, būtiski spēcina aģentūras mandātu, palielina resursus, kas ir tās rīcībā, un attiecīgi Tādā veidā var palielināties arī atbalsts, ko aģentūra var piedāvāt dalībvalstīm. Līdzīgi tas ir arī attiecībā uz Eirodaku pārskatīšanas regulu. Jau šobrīd, ja to varētu palaist spē un laist spēkā, tad tas būtu arī krietni pamatīgs in instruments, kas ļautu, ties kas uzlabotu darbu tiesības sargājošajās iestādēs. 27. septembrī, kad pieņemam divu gadu no nu, atskaitīšanās kārti attiecībā uz. Uh, Uh, migrācijas pārvaldību, tad toreiz komisija mudināja lēmumu līdzlēmējus virzīties uz priekšu un pabeigt sarunas pie šiem diviem instrumentiem. Vienlaikus saprotot, ka ir virkni aspekti, kas vēl būs tajos jāgroza, jākoriģē, ņemot vērā, ka nav panākta kopējā vienošanās par visiem failiem. Bet tādā gadījumā šos grozījums varētu ieviest nedaudz vēlāk, pēc tam, kad pārējie tiesību akti būtu pieņemti, tiešām būtu skumji, ja mēs nevarētu šī, šo vienošanos piedāvātās priekšrocības izmantot jau šobrīd. Ja mēs runāsim par atsevišķiem failiem un arī par saikni starp dažādiem dosjē. Tagad došu vārdu Igaunijas prezidentūras pārstāvēja Birgitai Lūsai. Un uh, pateicos par atbalstu kolēģiem darbā pie šiem jautājumiem. Jūs rīcībā būs 7 līdz 10 minūtes, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, godātais priekšsēdētāji, godātie Lībe komitejas deputāti. Eh, varu izteikties diezgan īsi. Komisija ļoti pamatīgi atspoguļoja aktuālo situāciju šajos dosjē, minēja jautājums, kas vēl ir jārisina un kas ir atrisināti Pateicos par to, ka uzaicinājāt mūsu šo sanāksmi. Un mēs uh, arī domājam par to, kā nodrošināt uh, saskaņotas Eiropas patvērums sistēmas uh, izveidi. Mūsu uh, ministrs uzstājās jūlijā šai komitejā un stāstīja, ka mūsu prezidentūras mērķis ir panākt pēc iespējas lielāku progresu dažādos reformas punktos. Balstoties uz iepriekšējo prezidentūru veikumu, mēs esam turpinājuši strādāt pie visiem priekšlikumiem. Šobrīd ir panākt vienošanās par mandātu četriem četros dosjē, tas bija gan Maltas, gan mūsu prezidentūras laikā, lai uzstāktu sarunas ar Eiropas parlamentu. Turklāt ceram panākt vienošanos arī par piekto uh, punktu, proti uzņemšanas nosacījumu direktīvu uh, pat uh, šo trešdien. Mēs ceram, ka mēs balstāmies uz ideju, ka, ja ir panākt vienošanās, ir uh, šim rezultātām jābūt tādām, ko ir iespējams īstenot. Un, ja Maltas prezidentūras laikā tika identificēti tie punkti, pie kā papildus jāstrādā, lai sasniegtu progresu. Mēs esam arī uzmanīgi sekojuši tam, kā izveidot tādu sistēmu, lai dažādie dosie būtu savstarpēji saskaņoti un tīri no praktiskā viedokļa. Tas nozīmē, ka dažādu jomu ekspertiem ir cieši jāsadarbojas. Mums ir bijusi ļoti laba sadarbība arī ar komisijas ekspertiem šajos jautājumos. Piemēram, to pieminēja arī komisija jautājums par uh, tiesiskiem pārstāvjiem un aizbildņiem. Uh, padome ir arī uh, centusies izveidot visaptverošu sistēmu, uh, lai uh, nodrošinātu aizbildņus nepilngadīgiem, kuri pieprasa mm, patvērumu Eiropas Savienībā līdz uh, 18 gadu vecuma sasniegšanai, kad vairs šāds aizbildņi nebūs vajadzīgi. Protams, var šeit saskatīt arī negatīvus aspektus, bet mēs tomēr rūpējamies, lai visi priekšlikumi būtu saskaņoti un ir šķērs atsaucis katrā priekšlikumā uz citiem priekšlikumiem. Mēs saglabājam šīs eh, kvadrāta iekavas, jo nevēlamies apsteigt sarunu eh, rezultātu, vērsties priekšā sarunu rezultātiem citos jautājumos. Un tas eh, šīs kvadrāta iekavas pazudīs, kad sarunas par citiem jautājumiem būs pavirzījušās uz priekšu. Un tādējādi mēs rūpējamies par to, lai gara, gala rezultāts būtu uh, saskaņots tagad uh, nedaudz detalizētāk par septiņiem priekšlikumiem. Pirmais par Dublinas regulas pārskatu Slovākijas un Maltas prezidentūras ir pielikušas lielas pūles, lai pārvarētu uh, Eh, vai izkļūt no strupceļa eh, sarežģītākos jautājumos ir panākt zināms progress sarunās un konsultācijās, bet, diemžēl, nepietiekams, lai nonāktu pie vienošanās padomē. Igaunijas prezidentūra atzīst, eh, cik šis uzdevums ir svarīgs un grūts, un mums bija divpusējas sarunas ar visām dalību valstīm. Un mēs saprotam, kādas ir problēmas, kur uh, varētu būt uh, šī vienošanās iespējama, bet tomēr ir nepieciešams turpināt sarunas, un mēs uh, turpinām strādāt ar dalību valstīm, bet ņemot vērā Eiropa padomes uh, oktobra secinājumus, mērķis ir vienoties par uh, konsensu nākamā gada sākumā. Mēs, eh, kā prezidentūra, eh, nākamā jautājumā ceram panākt vienošanos ar, eh, panākt vienošanos koreperā arī par to, kas tiks izslēgts. Eirodak vēlamies pateikties parlamentam. Mums ir līdz šim panākti labi rezultāti trialogos. Un, protams, mūsu prezidentūrai būtu ļoti būtiski pēc iespējas pavirzīties uz priekšu šajā dosjē turpmāko trīs nedēļu laikā. Pat ja Daži jautājumi ir tādi, kur padome nav apstiprinājusi mandātu, tie varētu tikt mm, nodot tālāk jaunai prezidentūrai, bet mēs tomēr ceram panākt vienošanos mūsu prezidentūras laikā. Tālāk par uzņemšanas nosacījumu direktīvas pārskatīšanu mēs ceram, ka jau šo trešdienu varēsim saņemt uh, mandātu trialoga sarunām un pēc iespējas ātrāk arī uzsākt šīs sarunas ar parlamentu. Uh, izmitināšanas uh, ietvar direktīvu mums izdevās uh, panākt vienošanos par padomes mandātu, un pirmās trialogu sarunas notiks jau decembrī, un pēc tam turpināsies sarunas arī nākamgad par kvalifikāciju regulu uh, trialogi. Turpinās tik norādīts, ka mums ir daļējs mandāts. Mēs eh, ceram, ka šo trešdienu Eh, mandāts tiks uzlabots, iekļaujot ģimenes locekļu definīciju. Un mums būs vairāk ko apspriest šajā dosjē. Un mēs ceram pēdējos divos trialogos un tehniskajā sanāksmēs pavirzīties pēc iespējas uz priekšu un atrisināt pēc iespējas lielāku skaitu jautājumu, bet tomēr būs nepieciešams turpināt diskusijas Bulgārijas prezidentūras laika. Un visbeidzot priekšlikums par patvērumu procedūras regulu, tas ir ļoti tehnisks sarežģīts jautājums. Tikai šā gada septembrī mēs pabeidzām pirmo lasījumu un tūlīt uzsākām sarunas par otro lasījumu. Un līdz decembra beigām mēs pabeigsim otro lasījumu, bet ir nepieciešams vēl papildu darbu ieguldīt, un, diemžēl, nebūs uh, iespējams apstiprināt mandātu sarunu uzsākšanai ar parlamentu mūsu prezidentūras laikā. Bet mēs ceram, ka virzība tomēr būs uh, pozitīva. Uh, protams, uh, darbs ir bijis grūts, bet mūsu mērķis ir bijis uh, sasniegt pēc iespējas vairāk un neko neatstāt novārtā. Paldies par to, ka jūs arī neatstājat neko novārtā, ka strādājat, lai sasniegtu rezultātu. Jā, uzdevums nav viegls. Šeit ir vairāki dosjē. Mēs uh, uzklausīsim referentus, uh, tā kā sanāksme sākās pirmdien trijos, tad um, visiem nav iespējas piedalīties šajā sanāksmē, bet augstu vērtēju to, ka uh, referenti ir atnākuši uz šo sanāksmi. Un es došu vārdu kolēģiem tādā secībā, kā viņi ir lūguši vārdu. Tagad Birgit Cipela. Liels paldies! Bija interesanti klausīties komisijas un padomes pārstāvi teiktajos. Jā, šie ir sensitīvi jautājumi visā pakotnē. Tie ir sarežģīti, kompleksi, atšķirīgi viedokļi pastāv. To visu mēs zinām šeit parlamentā, par to esam diskusē, diskutējuši Libe komitejā. Bet atvainojiet, mēs esam spējuši vienoties par nostāju. Uh, un tagad jau nekā 18 mēnešus, un es pateicos komisijai, kas uz to norāda, ir trīs punkti, trīs dosjē, kur nekāds padoms nostājas nav, nekā nav. Nesakiet, ka tas ir grūti, mēs to zinām, bet mums ir izdevies vienoties par savu nostāju. Un es gribētu teikt, jā, var saprast, ka padome ir gatava pabeigt darbu Eiropas patvēruma aģentūras un Eirodak, bet man rodas tāds iespējas, ka ja mēs panākam vienošanos par šiem diviem dosjē, tad padomes vēlme nopietni turpināt darbu pie citiem dosjē nepieaugs. Un tas ir tiešām tāds ļoti pieklājīgs izteiksmes veids. Un mēs zinām, ka visi šie dosjē ir sarežģīti, arī parlamentā ir atšķirīgas nostājas, un es gribu teikt, ka man nepatīk visas uh, tās, ne visas vienošanās uh, daļas, uh, pie kā esam nonākuši, bet, nu, man ir jāuzticās visiem referentiem šeit parlamentā, ka viņi ir uh, darījuši visu iespējamo un darīs visu iespējamo, lai aizstāvētu mūsu nostāju. Un es nekonstatēju uh, īpašu uh, padomes vēlmi strādāt pie citiem uh, jautājumiem, ja mēs atbalstīsim Eiropas patvērumu aģentūru un, un Eirodak. Parlamentā, piemēram, ir nostāja stingra attiecībā uz aizturēšanas periodiem un piespiedu pasākumu izmantošanu. Un ja mēs sāksim darbu Bulgārijas prezidentūras laikā un nonāksim pie svarīgākiem priekšlikumiem līdz uh, nākamā gada vidum par Dublinu, man bail, ka līdz vēlēšanām nekas nemainīsies un uh, Uh, š, nemainīsies arī kopējā patvēruma politika. Un visbeidzot tāds politisks paziņojums. Es zinu, ka ne visas dalību valstis ir apmierināts, un arī komisija to norādīja, ka mums nepieciešams EASA un Eirodak, lai sasniegtu zināmu progresu, lai dalību valstis būtu apmierināts un lai būtu iespējams reformēt arī citus jautājumus. Bet es gribu teikt, mēs jau piekritām uh, nolīgumam ar Turciju, lai iegūtu papildu laiku, lai visas dalību valstis būtu gatavas tām, ko darīsim kopā ar trešajām valstīm un ko mēs varam darīt šeit, Eiropas Savienības iekšienē. Pēc šādu progresu es, diemžēl, nekonstatēju. Mēs esam paveikuši savu mājas darbu, strādājot pie šiem dosjā, esam gatavi cīnīties par savām nostājām, Bet kādēļ, kāda vēlna pēc padome nevar vienoties par nostāju, par ko turpmāk eh, notiks sarunas? Paldies. Nu, ļoti tāda apņēmīga runa mūsu debašu sākumā. Šis ir ļoti svarīgs jautājums. Es došu visiem iespēju izteikties. Tagad būs Stīvens kundzei vārds un uh, Ikstrēms kundzei un vēl ir vairāki deputāti pieteikšies, arī Vinbergs kundze piesakos. Stīvens kundzei vārds. Hartelijk bedankt, voorzitter, beste collega's. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Uw hervestigingsraamwerk.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 Parlaments ir mainījis savu nostāju, tagad tas ir obligāts mehānisms un dalību valstīm, diemžēl, būs jāuzņem simtiem tūkstošu patvērumu meklētāju gadā. Mums šī diskusija ir bijusi vīzu kodeksa kontekstā, un tur ir normas atkal paredzētas par jaunām humanitārām vīzām un padome paziņoja pirms pāris dienām, ka sarunas par šo dokumentu neturpinās. Un tagad šis uh, dokuments ir nolikts malā. Es gribētu zināt, kā, ko dalību valstis domā par obligātu mehānismu. Es sagaidu tādu pašu rezultātu kā attiecībā uz vīzu kodeksu. Paldies, Cecīlija Vikstrēma. Nu, jūs nedaudz vēlāk varējāt ierasties un nedzirdējāt visu komisijas uzstāšanos, bet es domāju, ka jūs esat informēta par visu. Paldies, priekšsēdētāji, pateicos visiem, vēlos vērsties pie kolēģiem vai, ja ir kāds no saruna vešanas kom komandas attiecībā uz Dublinas regulu, mums ir lielisks rezultāts, ko atbalstīja visas piecas grupas parlamentā, kas pārstāv 220 politiskās partijas uh, no visas Eiropas, un tiešām dīvaini, ka 28 valstu ministri nav spējuši vienoties, un es to atkārtošu vēl un vēl, līdz padomu nebūs vienojusies par nostāju. Mums bija tiešām lieliska sadarbība. Gribu atgādināt, cik lielisks bija arī uh, balsojuma rezultāts uh, plenārs sēdē. Uh, un tiešām bija grūti aizstāvēt uh, mūsu uh, nostāju. Mēs saskārāmies ar spiedienu, bet uh, parlaments ar divu trešdaļu vairākumu nobalstoja. Mēs esam pilnīgi vienoti. Lielais deputātu vairākums, un es gribu norādīt, ka dalību valstīm ir jāizstrādā savu nostāja, jāvienojas. Un Mums vēl ir palikuši 14-15 mēneši, kuru laikā varam vēst sarunas par tiesību aktiem, bet ja padome novilcinās šo procedūru, cenšoties panākt vienprātību Dublinas um, jautājumā, tad nebūs iespējams panākt uh, sarunu uzsākšanu vai nonākt pie vienošanās. Un uh, man ir aizdomas, ka tieši to padome arī vēlas viņi atkārtos vēlreiz un vēlreiz, ka ir neiespējami nonākt pie vienošanās par nostāju, bet pilsoņi to nesaprot. 70% Eiropas pilsoņu vēlas, lai Eiropa rīkotos migrācijas jautājumos un panāktu rezultātus. Punkts. Un tas ļoti neērti ir padomei, jo. Uh, ministriem ir vieglāk tā, nu, jaukā sabiedrībā parunāties, nekā vienoties par uh, nestrādājošu sistēmas sakārtošanu. Un es aicinu izlēmt jautājums ar divu trešdaļu vairākumu. Ja prezidentūrām būtu lielāka duša, tad tas to arī uh, piedāvātu. Nav iespējams panākt vienošanos četras līdz piecas valstis, negrib neko mainīt, un nu, tad aizmirstiet to vienprātīgo lēmumu un meklējiet vairākumu atbalstu. Un tas arī notika Strasbūra. Igauni, Horvāti, Lietuvieši, Rumāņu delegācijas piešķīra divu trešdaļu atbalstu šim mandātam un Polijas delegācijā poļus ļoti vaino visās uh, lietās šodien. Puse nobalsoja par mandātu un puse to nedarīja. Man šeit ir konkrēti skaitļi. Nerādiet uz dalību valstīm ar pirkstu, noveļot vainu. Pat ja padome nav gatava spērt šo soli šobrīd, tad vismaz būtu jāvienojas par sarunu uzsākšanas mandātu. Par to būtu jāpadomā, un es ceru, ka padome arī var tā būt atvērtākā un uzklausīt uh, mūsu un iedvesmoties. Padomē ir vismaz piecas atšķirīgas grupas, varbūt mēs varam uh, vienoties par kompromisu, un beig beigās jūs būsiet ļoti apmierināti ar to. Visi šie uh, ziņojumi par Eiropas patvērumu sistēmu, izņemot patvērumu aģentūru, ir jāskata kopā, kā pakotne. Uh, jo mēs nevaram panākt vienošanos tikai uz atsevišķā, eh, par atsevišķiem punktiem šai pakotnē, jo visi šie jautājumi ir savstarpēji saistīti, un mēs nevaram pieņēma to, ka padomi ir gatava virzīties uz priekšu tikai atsevišķos eh, pakotnes punktos, kā piemēram Eiroda, ko padomi vēlas pieņemt, bet uh, nevirzās uz priekšu Dublinas un citos jautājumos. Esmu joprojām optimiste un uzskatu, ka politika ir iespējamā māksla. Un, ja ir politiska grība, tad varēsim panākt vienošanos, bet padomē jāizrāda sava politiskā grība, un jums jāuzņemas tomēr vadošā loma, jāizrāda politiskā grība, jo pretējā gadījumā mēs vienkārši izniekojam laiku. Politikā eh, vienmēr kāds ir neapmierināts. Un ja atsevišķas valstis uzliks veto visam, kas tiek piedāvāts, tad mēs nekur netiksim. Ir jāpanāk vienošanās balsojot, tas tā notiek jebkuro visos jautājumos sabiedrībā un tāpat jādara padomē, jo eh, ātrāk, jo labāk. Un tagad es dodu jums atkal vārdu atpakaļ priekšsēdētāja kungs un ceru, ka padoma gribēs mūsos ieklausīties un ne tikai ieklausīties, bet nodot tālāk šo vēstījumu, ka mēs jau sākam piekust no šādas situācijas. Jā, tas bija tiešām skaidrs vēstījums prezidentūrai, kura to varēs eh, nodot tālāk. Labi, tad. Uh Tagad par pārmitināšanu referents ir uh, Malen Bjorka. Lūdzu. Paldies priekšsādātāji, un jā, tiešām kolēģi ir izteikušies ļoti skaidri, un viņiem ir ļoti spēcīgas pozīcijas, un es viņus gribētu atbalstīt. Es esmu referenti par pārmitināšanas uh, dosjē, un ar prieku gaidu, ka 13. decembrī sāksies uh, dialogs un sarunas, un, bet tā kā šeit jau tika teikts, uh, Mēs esam gatavi strādāt pie šiem jautājumiem kā pie paketes un ķeroties pie šī darba, pie patvēruma paketes. Mēs to darām, tāpēc, ka mēs vēlamies saskaņotību šo jautājumu risināšanas priekšlikumu starpā. Mēs vēlamies tādu saskaņot sistēmu, un bez visām sastāvļaujām mums nebūs pilnīgi funkcionējoša patvērums sistēma. Un tādējādi mēs liksim mūsu vēlētājiem vilties. Un mēs esam ļoti satraukti attiecībā uz Dublinas regulas uh, uh, iestrēgšanu, un mēs nevaram uh, pieņemt, pieļaut to, ka šeit nav nekāda progresa. Tas jau tika teikts, un es to gribu atbalstīt, mēs esam ļoti satraukti. Tad, kad es runāju par saskaņotību, šis vārds tiek visu laiku lietots, bet man šķiet, ka padomu nerīkojas uh, saskaņoti. Uh, padome saka, mēs varam iet uz priekšu ar tiem Uh, dokumentiem, kas ir tie represīvākie, bet mūsuprāt tas nav pieņemami. Mēs neesam apmierināti ar to, ka varam virzīties uz priekšu tikai Eirodaki jautājumā. Es esmu ēnu referentu un es redzu, ka tur sarunas iet uz priekšu ļoti ātri. Mēs tiekamies desmitos vakarā ēnu referentu sanāksmē, tā nav problēma, bet uh, problēma ir, ja nav pienācīgi funkcionējuši patvērumu sistēmu. Tāpēc es šādu sistēmu neatbalstu, šādu rīcību neatbalstu. Es negribu tikai virzīties uz priekšu uh, vienā jautājumā, neskatot nemaz citus jautājumus. Šīs jautājums ir jāskat viss kā pakete. Tātad es gaidu, kad uh, padome virzīsies uz priekšu arī citos jautājumos, lai šī sistēma un process būtu pilnībā funkcionējoši. Paldies! Lielas paldies! Vēl viens ļoti skaidrs vēstījums. Tagad Sofija Intvelde, kura ir. Uh, referenti par uzņemšanas apstākļu pārskatīšanu. Jā, paldies priekšsēdētāju un paldies arī komisijas un padomas pārstāvjiem. Un uh, es saprotu, ka jūs esat tikai uh, ziņneši uh, un neesat politiskie lēmumu pieņēmēji, un tomēr es gribētu pilnībā piekrist tam, ko trīs iepriekšējie runātāji teica. Uh, Un kas mani eh, pārsteidz, ir šis mazīgais kontrasts starp eh, to ļoti, ļoti vājo progresu, lēno progresu, bet būtībā varētu teikt, nekāda progresa šeit nav par patvērumu politiku un to nenormālo ātrumu, kādā padome spēja panākt vienošanās ar diktatoriem. Nu, eh, vai uh, Eh, šis te Turcijas eh, paziņojums, tas tika pieņemts acu mirklī, un mēs gaidām padomas pozīciju eh, jau pusotru gadu par šiem jautājumiem dalībvalsts ir gatavs miljardiem eiro tērēt valstīm, kas nedarbojas un dažādiem represīviem režīmiem. Tur viņiem nav nekāda iebilduma, bet nevarat uh, panākt progresu patvaram politikas uh, uh, jautājumā. Tā jau pastāv, vienkārši dalībvalsts to neievieš. Uh, dalībvalstis tā būs jāpild savas saistības, tur ir jāpanāk uzlabojumi, bet būtībā šeit dalībvalsts pārkāpj līgumus. Tās pārkāpj līgumus, tās neīsteno patvēruma politiku un izliekas, ka tur uh, ir jābalso vienbalsīgi. Tas nav tas, kas ir teikts līgumos. Un uh, arī, un tas ir varbūt pats briesmīgākais, ka jūs pilnībā pieviļat pilsoņus, jo tā kā Cecilija Vīkstrēm jau teica, cilvēki gaida, ka Eiropas uh, pa, Savienība šeit kaut ko darīs. Parlaments un komisija dara savu daļu, bet tās ir nacionālās valdības, kas nedara savu darbu. Uh, Tas ir ļoti skaidrs, kurš, kura vaina tā ir. Tās ir nacionālās valdības, kas vienkārši liek vilties saviem pilsoņiem. Kāpēc tās to dara? Jo tās ir nobijušās no saviem vēlētājiem, bet lielākā daļa Eiropas pilsoņu tiešām ir gatavi uzņemt bēgļus un migrantus. Viņi grib zināt tikai divas lietas. Pirmkārt, viņi grib zināt uh, un būt pārliecināti par to, ka mēs varam pārvaldīt situāciju, un ziniet, ko mēs to varam. Mēs varam pārvaldīt situāciju, un es to esmu teikusi jau vairākas reizes, ka mēs esam visprogresīvākais un turīgākais kontinents pasaulē. Tātad mēs varam to izturēt, un mums tas ir jāparāda pilsoņiem. Un viņi, pilsoņi grib arī zināt, ka migrantu ierašanās nekādā veidā nekavēs viņu tiesības un izredzes. Un viņiem ir pilnīgas tiesības, pilnīga taisnība Eh, viņi ir tiesīgi tā justies, bet nacionālajām valdībām ir jānodrošina, lai viņiem būtu pieeja darba vietām, veselības aprūpēji, mājokļiem un tā tālāk, visam pārējiem. Tātad beigsim šo uh, teātri. Es redzu, ka dalība valstis visu vēl garumā, stiepju gumiju, un tai pašā laikā ir tāda druģaina aktivitāte, um, kā ārpakalpojumu piedāvājot uh, patvēruma politiku. Nu, kāpēc to turpināt? Tā ir fasāde, tas ir teātris, tā nav realitāte, nav nekāda uh, Eiropas cietokšņa. Uh, veltiet laiku reālu uh, problēmu risināšanai, panākot reālu, īstu patvērumu politiku, kas atbilst mūsu principiem, nevis uh, tērējiet savu enerģiju uh, Eh, citām lietām. Un tagad atbalstīšu to, ko teica pārējie runātāji, pārējie referenti. Mēs eh, par šiem jautājumiem balsosim kā par paketi, nekādā citā veidā, bet pakete nenozīmē eh, standartu pazemināšanu. Paketes pieeja nozīmē, ka mēs veidosim patvērumu politiku, kas būs gan efektīva, gan humāna, gan atbilst mūsu standartiem. Paldies! Lielas paldies! Džīna Lamberta lūdzu. You, Paldies, priekšsēdētāji. Un es, protams, piekrītu lielai daļai no tā, ko kolēģi teica. Es uh, centos panākt tādu kopu iespaidu par visu šo procesu un centos saprast, kas tad ir tas, ko grib dalība valstis eh, galu galā no tā visa. Un uh, man šķiet, ka tas joprojām vēl nav īsti skaidrs visā šajā paketē. Uh, Jā, ir problēmas, kas ir jāatrisina, bet, kā jau Sofija tikko teica, tas nenozīmē, ka vajag uh, atkāpties kaut kādos standartos, un uh, man tiešām fascinē tas, ka uh, dalībvalstis uh, vēl cenšas kaut kādas klauzulas šeit iekļaut, manuprāt, viņiem pašiem savā starpā ir jātiek galā, jo, ja tas ir tas veids, kā mēs virzīsimies uz priekšu, tad es nezinu. Jā, mēs gribētu arī kaut ko tādu, kas uzlabotu situāciju dalību valstīm, bet galvenais taču ir uzlabot situāciju pieteikumu iesniedzējiem. Un tāpēc man ir jautājums par to, vai ir saskaņotība un vai dalībvalstis patiesībā atzīst to, ka sekundārās pārvietošanās sodīšana tā vietā, lai dotu stimulus uh, cilvēkiem palikt vienā vietā, Dublinas sistēmas ietvaros un uh, tātad uh, labi ieviešot sistēmu, tas jau būtu stimuls, tātad uh, ātri, efektīvi īstenojot šo sistēmu, tas varētu būt tāds reāls stimuls cilvēkiem palikt vienā vietā. Tātad mani interesē tas, cik lielā mērā dalībvalstis jūtas solidārs attiecībā uz labu pārvaldību, jo es domāju, ka tā saskaņotība, ko mēs meklējam, ir arī tajā, kā jāstrādā ar pavadītiem nepilngadīgajiem, bet uh, darbības aspekti tajā, kas jau pastāv, uh, ir tiešām katastrofāli daudzi jaunieši, kas varētu turpināt savu virzību, nevar to darīt, tāpēc, ka dalībvalsts nevar savākties, un es neesmu pārliecināta, ka lielākas atbildības uzlikšana EASO, kamēr mums ir vēl sistēma, kurā nav zināms, kādas būs izmaiņas, ka tas būtu gudri. Uh, Mēs zinām, e, kā jau tas tika minēts komisijas priekšlikumā, ka būs vajadzīgi plašāk resursi ASO. Mēs zinām, e, ka tie vēl nav tagadējā budžeta priekšlikumā iekļauti un ir diezgan sarežģīti prasīt būtiskas pārmaiņas šeit, ja nav skaidrs, kāda tad būs liekumdošana, kas viņiem būs jāievieš. Uh, Un kas attiecas uz solidaritāti starp dalību valstīm, mani interesētu uh, padomas viedoklis, vai viņi uzskata, ka tā palielinās, vai tomēr mums joprojām ir uh, Uh, neliels skaits dalībvalstu, kas nevēlas izrādīt solidaritāti citām dalībvalstīm un nevēlas sniegt uh, šo te vispār, visaturošo sistēmu. Mums varbūt šķiet, ka mēs visi zinām, uh, kuras tās ir, bet vai tas tiks tiešām arī precizēts, lai varētu labāk sadarboties ar kolēģiem un kaut ko uzlabot uz vietas. Bet kā jau daudzi teica, Dalībvalstīm ir jāatzīst, ka daudzi eh, tiešām ir gatavi eh, arī eh, dot savu daļu šajā visā procesā. Paldies, Vīnbergs kundz, lūdzu. Tak, ordförande. Ok. Paldies, priekšsādātāji, un paldies arī komisijai un padomai. Jā, bija Interesanti uzklausīt ziņojumu par šo situāciju, bet tagad man ir vairāk jautājumu nekā es saņēmu atbildes. Tātad tā daudz vēl, kas ir jāprecizē un tika arī teikts, ka tas ir politiski svarīgs jautājums. Jā, politiski tas ir ļoti nozīmīgs jautājums arī dalībvalstīs, kuras uh, saņem šo obligāto bēgļu sadalījumu. Tas arī būs aktuāls jautājums vēlēšanās nākamgad Zviedrijā. Komisija runā par harmonizāciju. Es neiedziļināšos detaļās, bet uh, tas lielais jautājums, ko mēs neatrisināsim, būs sekojoši. Jā, būs harmonizācija prasībās, bet kura dalībvalsts tad būs standarts? Rumānija vai Zviedrija? Tur taču ir milzīgas atšķirības. Un tad Dublina 5. Sadalījums tika teikts, ka eh, ja tiek sasniegt zināms slieksnis, tad eh, tas būs jāpārņem citai dalībvalstī. Nu, eh, Zviedrija ir diezgan daudzus uzņēmus un 100 tūkstoši piederīgo jau ir ceļā uz Zviedriju. Vai tas arī tiek ņemts vērā, vai tas vienkārši Zviedrijai ir jāuzņemas papildus šīm obligātiem sadalījumam? 80 tūkstoši no Zviedrijas tiks nosūtīti atpakaļ, to mēs vien paši nespēsim izdarīt. Mēs esam lūguši saņēmuši Eiropas Savienības palīdzību, un uh, visi šie jautājumi man šķiet uh, tiešām aktuāli. Tas arī bija no manas puses. Un uh, tālāk par šiem te ieturētajiem līdzekļiem. Padomu un komisijas saka, ka dalībvalsts, kas neuzņēmas bēgļus, tiks finansiāli sodītas un uh, Um, varbūt, ka būs dalībvalsts, kas apsvērs uh, izstāšanos no Eiropas Savienības, un tad tas kļūs par ļoti politisku jautājumu. Vai jūs to arī esat ņēmuši savās uh, diskusijās un pārdomās? Tās varētu būt 7-8 dalībvalsts, tas varētu uh, kļūt uh, tiešām interesanti, tad, kad Bulgārija pārņems padomas prezidentūru. Es tiešām ar interesi sekošu šiem jautājumiem. Paldies! Pirms dotu atpakaļ vārdu Rajankungam. kungam un uh, kolēģiem no Igaunijas prezidentūras. Jā, tiešām ir acīm redzams, uh, uh, kad prezidentūras ziņo, jūs, protams, nenosauksiet valstis un tāpēc neradīsim liekas sveltas cerības, bet te tomēr ir ļoti skaidri uh, jānosaka, jāpasaka arī šī politiskā nostāja, un kā referenti teica, tad uh, mēs uh, šiem jautājumiem pieejam visiem kopā ar paketes uh, risinājumu, un Ehm, ar šī aģentūra un Eurodok, un eh, ir skaidrs redzams, ka šeit ir šķelšanās, un eh, mūsuprāt pakete būtu jāsaglabā vienota, nevajadzētu pazemināt standārtus, eh, un jūs droši vien neteiksiet, kuras dalībās ko dara, ja nu vienīgi Igaunijas prezidentūra atkāpsies no šīs vispārējās tradīcijas, bet tas droši vien nenotiks. Es vienkārši gribēju, lai šis skaidrais politiskais signāls tiktu uh, uztverts, bet ir skaidrs. Nu, šis vēstījums ir tiešām ļoti skaidrs, un uh, tas ir sekojošs. Uh, mēs vēlamies kopīgu paketi, nevis standartu pazemināšanu, uh, Un te ir liels atšķirības, kā tiek skatīti jautājumi, un mēs atceramies, kas ir um, pēdējā, iepriekšējā sasaukumā noticis, kas notika ar patvērumu paketu, un ka netika veikta īstenošana, un ja dalība valstis uzsāks uh, šo procesu, tam būs, uh, protams, pasākumi jāīsteno, un tādā situācijā mēs tagad esam. Tātad es gribēju vēlreiz tikai uzsvērt to, cik nopietnas ir šis kolēģi paveiktais darbs. Uh, Vispirms, Rājana kungs, varbūt jūs varētu atsaukties uz, ja kāds man laikam zvana, sakot, ka es pārkāpu savus priekšsēdētāju pilnvaras. Nu, varbūt jūs gribētu tomēr uh, atsaukties uz minēto komentāros. Uh, daudz kas no tā bija tiešām uh, jau skaidrs un saprotams, bet varbūt jūs varētu atbildēt mūsu referentiem. Lūdzu, Rājana kungs. Pēc paldies priekšsādātājiem, paldies arī referentiem par uh, viņu teikto. Ja nemaldos, tad uh, tiešām uzklausījām šo vispārējo vēstījumu, šo signālu, proti, ka Eiropas parlaments uh, skat šos jautājumus uh, visus kopā kā paketi. Es uh, īpaši no Vīkstrēmas kundzes arī citiem izjūtāt zinām atvērtību, varbūt, ka uh, jaunā mandāta situācija jaunajā aģentūrai varētu tikt skatīta nedaudz atsevišķi, un no komisijas puses mēs tiešām iedrošinātu jūs to tā darīt. Šajā kontekstā vajadzētu droši vien uzsvērt to, ka eh, tie ieguvumi, kas eh, izrietētu no šīs eh, aģentūras jaunā mandāta, uh, ko varētu izmantot jau sākotnējā periodā, ir šis te operacionālais atbalsts, ko aģentūra varētu sniegt dalību valstīm, varētu sniegt resursus, jo tie būs tās rīcībā, un tā varētu uzņemties zināmas funkcijas, piemēram, kā uzraudzības iestāde darboties, lai nodrošinātu, ka dalību valsts pienācīgi ievieš likumu tādu, kāds tas tagad ir spēkā, bet attiecībā uz šo paketes pieeju to es pilnībā saprotu. Tad e, varbūt tikai viena piezīme vēl attiecībā uz to, ko teica vairāk runātāji, attiecībā uz to, ka līgums nosaka kvalificētā vairākumu balsojumu un ka ir diskusija par to, vai šeit ir nepieciešams konsens. Es neesmu politiķis, tāpēc nevaru uh, iet tālāk nekā Uh, mūsu institūcija to var darīt, ieņemot pozīciju, bet es domāju, ka ir uh, vērts tomēr pateikt, ka nav pārsteidzoši, ka uh, šādā tik fundamentāli svarīgā, jutīgā, varbūt pat eksistenciālā jautājumā padome pieliek visus pūliņus, lai censtos panākt konsensu dalībās starpā. Tas ir skaidrs, lai nodrošinātu um, pieņemto lēmumu īstenojamību un arī ilgtspējību, ir tikai saprātīgi censties uh, panākt pēc iespējas lielāku konsensu. Un tādējādi nav pārsteidzoši, ka tas ir tik grūti un ka tas aizņem tik daudz laika. Es saprotu, ka visiem tas ir skaidrs, bet, manuprāt, tomēr ir svarīgi to uzsvērt, jo mēs neviens nezinām, kas mūs gaida nākotnē. Uh, Un pēdējais punkts attiec, atsaucoties uz Lambertas kundzes teikto, ka ir šādi jaukti signāli, kas ir uh, no dalību valstīm runājot par to, uh, kur uh, tad tiks nospraust šie standarti, runājot par harmonizāciju. Es domāju, ka tā arī tas ir, bet. Uh, Manuprāt, uh, mēs uh, varam novērot arī uh, zināmu um, atvērtību, zināmā mērā dalībvalsts sāk pieņemt pieaugošu harmonizāciju, un es to atbalstu. Un tas nav uh, tāds vispārējs secinājums, bet ja jūs salīdzināt dalībvalstu attieksmi, uh, tāda, uh, kāda tā ir tagad un kāda tā bija pirms pusotra gada, tad uh, varam konstatēt, ka ir uh, daudz lielākā mērā uh, akcepts uh, tādai zināmai harmonizācijai. Paldies! Uh, Paldies! Es domāju, ka tas, ko jūs centāties pateikt, jūs cenšaties tiešām palīdzēt un uh, paskaidrot, kāpēc tiek meklēts konsens. Jā, vairākuma balsojums ir tas, kas noteikts līgumā, bet ja es pareizi jūs sapratu, tad uh, viņiem vajadzētu būt pēc iespējas elastīgām, elastīgiem ņemot vērā, cik šis tēmats ir svarīgs, vai tad tas nav tas, ko jūs teicāt, vai ne? Ja jūs centīsieties panākt konsensu šajā jautājumā, tad mēs šeit sēdēsim, kamēr pūcei astas iedēs, bet uh, E, manuprāt, jūs gribat pateikt to, ka tur ir jābūt zināmai elastībai vai tādai jaunai pieejai, ņemot vērā, cik būtiski šie jautājumi. Vai tas tā bija? Jā, es domāju, ka tas tā arī ir. Protams, komisija ļoti labi apzinājās, ko nosaka līgums šeit, attiecībā uz to, kā šeit jāpieņem likumdošanas akti. Uh, ka tas ir ar kvalitāto vairākumu, bet es domāju, ka ir ļoti svarīgi censties uh, to visu darīt tādā veidā, kas būtu pēc iespējas mazāk šķeļošs. Tātad nav nekāds pārsteigums, ka tiek pielikti visi pūliņi, lai panāktu uh, Eh, pēc iespējas plašāku vairākumu atbalstu šiem eh, pieņemtiem lēmumiem, un tas ir tikai normāli, ņemot vērā, cik jūtīgi ir šie jautājumi, un nav nekāds pārsteigums, ka tāds ir padomas mērķis. Yeah, I, I think I get it. Man šķiet, ka es sapratu. Attiecībā uz Dublinu tas nav pārsteidzoši, ka tas notiek, bet eh, tas ir tik svarīgs jautājums, ka tur ir jānāk kaut kādai svaigai eh, domāšanai un jāpanāk konsensus starp dalību valstīm. Uh, To es saprotu. Es nezinu, kāds tiek tulkots, bet es to saprotu. Zipels kundze, reglamenta jautājums. Nē, es atvainos priekšādā, te tikai viens teikums. Jā, es varētu piekrist, ka ir vērts uh, tiešām censties panākt visu dalību valstu atbalstu, bet, ja nemaldos, tad to mēs darījām jau tagadējā patvērumu paketē, un tā netiek īstenot. Tātad šīs arguments, manuprāt, uh, nav pietiekams. Jā, tāpēc es šeit diezgan pedantiski un piekasīgi uh, runāju, jo mm, te ir daudz uh, tādu kolēģu, kas ir piedzīvojuši visu šo uh, ķēpīgo procedūru jau gadu gados, gadiem, un, uh, un tagad mēs redzam, ka pieņemtie lēmumi netiek ieviesti, un uh, varbūt, ka tas tiešām uh, notiek tāpēc, ka cilvēki vai valsts piekrīt kaut kam, ko viņi īsti nepieņem. Nu, es atvainojos, ka es te tērēju laiku. Uh, bet galvenais jautājums šeit ir uh, balsojums ar vairākumu, un, manuprāt, to arī norādīja referenti, bet uh, paldies, ka jūs norādāt uh, virzienus, kā labāk varētu politiski risināt šos jautājumus. Labi. Un tagad no prezidentūras puses Lūsas kundze lūdzu. Uh, Liels paldies priekšādātāji. Paldies visiem, kas izteicās no parlamenta. Nu, pirmām kārtām viena lieta, kas jākoriģē, respektīvi, ka savā runā šodien vai jebkurā citā tās versijā padoma nekad nav teikusi, ka mums vajadzētu nošķirt šos divus pirmos dokumentus no kopējās pakotnes. Nē, tas parādījās kā elements komisijas uzrunā, Un šai ziņā, gan jāsaka, padomu par to nekad nav tādā veidā spriedus, ka lūk, pieņem šos divus un pārējo ignorēt. Nē, negribēju vienkārši radīt nepareizo iespēju šajā gadījumā. Tomēr darbā pie šiem dokumentiem, un tagad, nu, darbs ir sācis risināties pie, nu, pie tā, nu, gāju pagājuši pieci mēneši, un ir taisnība, ka viens otrs no šiem dosijai iet uz priekšu ātrāk, pie dažiem ir vienkāršāk panākt vienošanos padomu nekā par citiem, un tas ir, nu, saistīts ar visādām praktiskām lietām, tas nav strateģisks elements, ka mēs tā kaut kā nolemjam, tagad mēs strādāsim pie tā vai otra, nē. Mūsu kā prezidentūras mēķis bija virzīties uz priekšu ar pilnīgi visiem, to starp Dublin, to starp kompromisa grozījumiem, kuras cenšamies panākt par visiem šiem dokumentā tālāk. Un tāpēc šai ziņā ir, nu, vienkārši tā ir, ka daži no šiem dokumentiem ir sarežģītāki, daudzšķaitņēnāki, grūtāki, un es saprotu, ka jums varbūt to grūti izprast, eh, jums, un jums to vajadzētu izprast, jo ar jums nav vēl par EPR eh, mandāta, un tad beigu beigās viss atgriežas pie, pie šī EPR. Uh, jo mēs šeit strādājām 27, eh, 28 dažādām sistēmām un, un direktīvām, un tagad mēģinam to visu savienot vienā, un to ļoti labi pateica Vinbergs kundze. Kur tad mēs noliekam šos standartus, kuras dalība valsts tad to, šo standartus ir gatavs pieņemt? Tas ir sarežģīts darbs. Un domāju, ka šo trešdienu cerams mums izdosies uh, pieņemt eh, uzņemšanas noteikumu dokumenta mandātu. Un tad, lūk, te jau darba ir daudz pabeigts, kas ir, protams, jāturpina tā tālāk, bet es domāju, ka nav tādas iespējas, ka, ka mēs eh, negūsim progresu pie visiem dokumentiem. Un es, mēs patiešām no sirds sakām paldies arī parlamentam par visu kopā lieliski paveikto darbu prezidentūras laikā. Bet, bet nu, strateģiski Ehm, nu, tas nav iespējams pie visiem virzīties uz priekšu vienādā ātrumā. Un tad pāris komentāru par vēl kaut ko. Of, of, uh, Bija jautājums par to, vai padome vēlas nonākt pie situācijas, kur komisijai nākas atsaukt savus priekšlikumus. Nē, nē. Nē, mēs katru dienu, katru nedēļu strādājam, mums ir daudz sanāksmu, tieši tāpēc, lai virzītos uz priekšu, darbs ir ļoti apjomīgs. Un šai ziņā es domāju, ka tas gūtais progress ir nozīmīgs. Un, protams, ka vēl ir ļoti daudz soļu jāspēr. Bet nedrīkstam ignorēt jau to, kas ir paveikts. Un panākt to rezultātu. Mēs reizēm nepaskatāmies uz to, kas ir padarīts, un tikai redzam to, kas vēl jādara priekšā. Tāpat arī domāju, ka tie ir no praktiskās īstenošas puses raugoties. Nu, ir tīpaši šajā gadījumā, es atvainojos, bet no nu, komisijas priekšlikumi nebija perfekti tālu no perfektiem. Bet to taču jūs arī esat sapratuši jau līdz šim komisijas priekšlikumi nebija perfekti. Un daudz tur bija arī savā starpā nesaskaņotība, ko vajadzēja labot un tā tālāk. Un tā ir tāda temas, tāda saskaņošanas, bet tas ir darbs, ko veicam šobrīd. Un šai ziņā, lai mums būtu tāds skaidri īstenojums sistēmas priekšlikums, ko dalība dalībvalstis var saprast un lai zinām, par ko vienojamies, šis darbs ir vajadzīgs. Mums visiem šīs diskusijas ir vajadzīgas. Tās nav vienkārši, tam, tam vajadzīgs laiks, nenoliedzam, bet beigu beigās tas viss iet uz labāku sistēmu, uz cilvēcīgāku, efektīvāku sistēmu. Un uh, tādu sistēmu, kas spēj pratoties riskiem, un tam ir vajadzīgs laiks. Bet mēs darām šo darbu un mēs gūstam progresu, un to nedrīkstam ignorēt. Paldies! Nu jā, par to, ka jūs sakat, ka komisijas priekšlikumi nav visi perfekti, nu es nezinu, varbūt Raina kungam arī jau gribas te sākt klaigāt, bet gribēju tikai vienu lietu teikt citādi mēs būsim šeit mūžīgi mūžos. Nē, nav jau arī prezidentūras vaina, nu, nē, nē, dalību valstu vaina. Nu. Mēs nevainojam prezidentūru eh, par to, ka pastāv šis lielais kontrasts. Nē, to mēs arī gribam skaidri pateikt. Mēs nenoveļam visu uz Igaunijas trauslajiem pleciem. Nē, nē, jums tiešām ir šīs dalību valstis jādzen uz priekšu un jākomandē. Tas nav vienkārši. Un, eh, protams, ir arī virkni tādi praktiski aspekti. Mēs tos ļoti labi apzināmies. Tāpat eh, viens šeit ir ļoti pieredzējuši līdzlēmēji, kas sēž šeit un ir pie tā viss strādājuši. Mēs saprotam, Visas šīs tehniskās atšķirības starp dokumentiem, ka viens virzās priekš ātrāk, cits lēnāk, bet ir arī politiski un struktūrāli iemesli, kāpēc tas tā. Un mēs ļoti labi to apzināmies. Nu, skatos uz Lambertas kundze, viņa strādā pie pirmā aģentūras faila, un eh, jāsaka, nu, te viens otrs ir jau tāds, nu, diezgan vecs, nē, nē, nu, nevēlos izteikties nekorekti, bet pie šiem cilvēkiem pieskaitu arī sevi. Bet, nu, lai nu kāds nebūtu, katrā ziņā šīs politiskās vēstis mēs negribam nekādā veidā atšķēdīt. Priekšlikums priekšlikums izteica referenti, ļoti skaidri bija visas šīs idejas un diskusijas, un ļoti labi, ka visi varēja šeit pirmdienā ierasties, jo nedēļa, protams, ir ārkārtīgi aizņemta saspringtā, tad īpaši liels paldies referentiem, kas izteicās, un gribu tagad izmantot iespēju lai pateiktu uz viņiem par ļoti grūti paveikto darbu, jo Libe komiteja šobrīd ir šajā jomā, nu, tādā uh, tādās krustugunīs un arī sekretariātam un mūsu dienestiem ir bijis jāsādā smagāk varbūt nekā jebkad iepriekš kopā ar prezidentūru, jā. Un gribam tāpēc jums teikt paldies tūkstošiem reižu. Lieliski paldies un paldies, protams, visiem komitejas darbiniekiem. Tas ir tas īstais brīdis, kad to teikt, jo tiešām bezprecedenta skaits ar dokumentiem nonāca mūsu priekšā un tam visam cauri jāaiziet to, kā prezidija pārstāvju šai komitejā labi zinu. Tātad paldies visiem, bet es domāju, ka politiskās vēstis bija skaidrs, tās visas noformulējām. Nu, lūk, paldies, kolēģi! Paldies par šo ļoti veselīgo, godīgo debati un par patvērumu pakotni, un, protams, paldies arī komisijas pārstāvim un prezidentūras pārstāvē. Kolēģi, līdz ar to varam virzīties tālāk. Ceturtais darba kārtības jautājums pārkāpuma procedūru pret Lielbritāniju par obligāto um, slimību apdrošināšanas prasību un brīvu pārvietošanos. Uh, Kolēģi, nu par laiku runājot, jā, mēs jau esam nedaudz aizskavējušies, mēs gan sākām sanāksim nedaudz vēlāk, jo vēlējāmies dot laiku kolēģiem ierasties zālē, bet, nu, šai saistībā, tāpēc vienkārši uzreiz jau ķeršos klāt pie nākamā darba kārtības punkta. Nu, lūk, kā jau teicu, pārkāpuma procedūra pret Lielbritāniju par brīvu pārvietošanās un tam līdzīgi izskaidrojums. 25. septembrī mēs uzaicinājām Eiropas komisiju Lība komiteja apspriest rakstisku jautājumu, ko uzdeva vairāki e, deputāti par pārkuma procedūru pret Lielbritāniju attiecībā uz brīvās pārvietošanās direktīvas piemērošanu. Un uz šiem jautājumiem nav saņemta atbildi saulēcīgi. Saskaņā 130. pānta, cerot apakšpunktu parlamenta reglamentā, tā tam vajadzēja notikt. Komisijai ir jāstāj šīs komitejas priekšā saskaņošo pantu un jāsniedz atbilde. Lība komiteja uzskata, ka atbilde, kas tika sniegta, nebija apmierinoša um, saskaņā ar šo noteikumu, un priekšlikums bija uzaicināt komisāru Jūrovu uz Lība komiteju, lai viņi sniegtu vairāk informācijas par šo jautājumu. Jūrovas kundze šodien ierasties nevarēja, bet ir iedusies Marija Helēna Bulanžēra, kas ir pilsonības tiesību un brīvs pārvietošanās departamenta vadītāja, un viņa uzrunās eh, komiteju. Bolanžērs kundze, nu tad jums ir vārds, nu, maksimāli desmit minūtes. Lūdzu, sniedziet atbildi. Lielas paldies priekšādātāji. Es ļoti atvainojos, bet es neesmu šobrīd tādā situācijā, lai jums skaidri teiktu, ka komisija sūdzēs tiesā uh, Um, pamatot attiecībā uz šīm pilsi, pilsoņu tiesībām un ekonomiski neaktīvu pilsoņu gadījumā. Un, uh, šī, un vai viņu nespēja pies, iekļauties Nacionālā veselības apdrošināšanas sistēmā veido pārkāpumu attiecībā uz obligāto veselības apdrošināšanas sistēmu prasību, kas attiec uz šiem neaktīvajiem, ekonomiski neaktīvajiem pilsoņiem. Lai viņi saņemtu visaptverošu veselības apdrošināšanu, šāda prasība paredzēta brīvās pārvietošanās direktīvā un konkrētāk tās pantā 71b. Lielbritānijai šeit ir tāds atšķirīgs punkts, Un tur doma ir par to, vai šī piesliešanās NHS, jeb Nacionālajai veselības apdrošināšanas schēmai, var tikt uzskatīta par visaptvarošu veselības apdrošināšanas sistēmu, jeb ekonomiski neaktīviem pilsoņiem būtu prasība tad izņemt privātu slimības apdrošināšanu. Komisija joprojām šo situāciju izvērtē. Labi apzinos, ka jūs uzskatāt, ka šis izvērtējums risinās pārāk ilgi, un tomēr lūkšu jūs eh, ļaut man uzsvērt, ka, lai mums būtu tāda pamatīga lieta, ar ko vērsties tiesā, mums vispirms ir jāapkopo, jāapkopo visi argumenti un pretargumenti, un tie jāizpēta un tam, diemžēl, ir vajadzīgs vairāk laika, nekā sākotnēji likās. Vēlos tālāk teikt, um, izteikties par trim punktiem - par procedūru, politikas kontekstu un pārkāpumu būtību. Par procedūru. Gribu uzsvērt, ka šī pārkāpuma procedūra ir daļa no krietni plašāka dokumenta, kas saistīts ar, ar to, ka tiek pārbaudīts, vai Lielbritānijas tiesības atbilst brīvās pārvietošanās eh, principa direktīvai. Problēmas, kas mm, tiek skatīts šī pārkāpuma procedūras ietvaros, attiec uz 2011. gadu 204 šķērfītra, un tas ir eh, jautājums, kas skar kopā simts instances, at, simts atbilstības mm, instances, kas ir jā, incidenti, kas ir jāpārbauda. Tātad, vai ir atbilstība šai konkrētai direktīvai? ir tīpaši kop, kopš 2009. gada, mm, kad komisija uzsāka 29 izmēģinājumu izmeklēšanas procesus attiecībā uz ES tiesību aktu, attiecībā uz pilsoņu brīvu pārvietošanās piemērošanu Lielbritānijā. Turklāt jāmin, ka saņemtās sūdzības no pilsoņiem attiecībā uz brīvo pārvietošanos Lielbritānijā ir 1,4% no visām sūdzībām, kas eh, tiek saņemtas komisijā. Lielbritānijas pārkāpuma procedūra ir komplekss dokuments, un komisija pie tā aktīvi strādā un regulāri sazinās ar Lielbritānijas varas iestādēm. Komisija ir spērusi daudzus soļus uz priekšu, lai gūtu progresu šai darbā. Progresa izmeklēšanas procesā, ko īsteno komisija attiecībā uz šo īstenošanas problēmu, uh, ES tiesību akta kontekstā attiecībā uz brīvu pārvietošanās principu tiek īstenots. To, šo izmeklēšanu veicam sadarbojoties ar ES varas iestādēm un vēlos politikas kontekstā, un tas jau mans otrais punkts uzsvērt, ka Lielbritānijas pārkāpuma eh, incidents ir daļa no dinamiski attīstošamies dokumenta. Kopš brīvās pārvietošanās direktīvas stāšanās spēkā 2006. gadā tā sākotnējā transponēšana notika ES eh, e tiesību aktos. Lielbritānija mainīja, eh, ir mainījusi savu nostāju deviņas reizes 1,5 grozījumu gadā notiek šais tiesību aktos, un 11 grozījumi tika pieņemti kopš pārkāpuma procedūras uzsākšanas 2011. gadā, un tas vidēji nozīmē divus grozījumus gadā. Lielbritānijas tiesību aktu maiņai līdzināca administratīvo vadlīniju grozījumu kas no, dod instrukcijas iekšlietu ministrijas darbiniekiem attiecībā uz to, kā īstenot ES un Lielbritānijas tiesības. Un kā jūs labi zināt, uh, Šāda veida vadlīnijas ir izšķirīgi svarīgas pārkāpuma procedūras kontekstā. Kopš pārkāpuma procedūras uzsākšanas 2011. gadā Eiropas kopiena tiesa ir nākus klē ar pieciem nolēmumiem, kas interpretē ēst tiesības attiecībos brīvu pārvietošanos ēst pilsoņiem. Un lielākoties šie nolēmumi saistīti ar apstākļiem, kādos tiek notiek ēst pilsoņu brīvu pārvietošanās un kā tie saistīti ar rezidences un uzturēšanās tiesībām ekonomiski neaktīviem pilsoņiem, tostarp arī obligātās veselības apdrošināšanas kontrakstā šie nolēmumi par ekonomiski neaktīvajiem mēs pilsoņiem prasa no jauna izvērtēt juridisko situāciju, it īpaši attiecībā uz komisijas interpretāciju, tā kā tā iekļauta uh, oficiālajā vēstulē. Un Lielbritānijas pārkā, pārkāpuma procedūras gadījumā komisija regulāri šos tiesību aktus pārskata un skatās, kas norisinās šai ziņā. Pēc tiesas lietas noslēgšanās 2017. gada vasarā attiecīgie komisijas dienesti regulāri tikušies pagājušā gada laikā un strādā pie secinājuma, kas izdarāmi, kas attiecas uz pārkāpumu procedūras būtību. Gribu atkārtot, ka komisijai jāstrādā uz juridiski pamatīgi, pamatotiem argumentiem. Mums ļoti uzmanīgi jāizskata nesenānās precedenta tiesības par piekļuvi neaktīviem, ekonomiski neaktīviem pilsoņiem konkrētām tiesībām. Iepriekš jau minēju ties, li, tiesas prāvu, Alamanoviča lietu un citas, Garcia Neto lietu un tā tālāk. Un arī vēl neizskatīto gūzas lietu. Kā jau tika teikts, komisija zaudēja vienu no šīm tiesas prāvam, tāpēc mums jārī, jārīkojas tā, lai mūsu juridiskās darbības pamats būtu pamatots. Nesenās precedot tiesību ietekmu uz visaptvarošo veselības apdrošināšanas prasību pamatojoties uz minētajām tiesas prāvām var novest pie argumenta, ka dalību valstīm var dalībvalsts var atteikties eh, ekonomiski neaktīviem pilsoņiem piekļuvi uz eh, rezidenci pamatotu, pamatotai veselības apdrošināšanas schēmai. Tāpat laikā šīm valstīm jānodrošina, ka šīs personas netiek kavētas no tādu nosacījumu izpildes, kas ļauj tām izpildīt rezidences nosacījumus eh, trīs mēnešu laikā, respektīvi, piemēram, nosacījumus par visaptvarošu veselības apdrošināšanas piešķiršanu. Šiem asla dēļ mobiliem pilsoņiem ir jādod ieguldījums proporcionālā veidā tādā mm, veselības apdrošināšanas schēmā dalībvalstī, cik eh, proporcionāli viņš šajā dalībvalstī uzturas. Neskatoties uz to, ka līdzdalība NHS, jeb Lielbritānijas Nacionāla veselības sistēmā, nav uzskatām par visaptvarošu veselības apdrošināšanas sistēmu, ekonomiski neaktīviem pilsoņiem tiek piedāvāt ārtas, bez, bezmaksas ārstēšana, pamatojoties uz esošiem ēst tiesību aktiem, kā ēst pilsoņi, tā kā ēst pilsoņiem nav jāreģistrē sava rezidence Lielbritānijā, tad tiek uzskatīts, ka viņu rezidence Lielbritānijā ir legāla, jo, ja viņi izpild visus šos atbilstīgos nosacījumus, respektīvi viņiem ir visaptvaroša veselības apdrošināšana, tāpēc, ka viņi ir piesaistījušies NHS. Šis šī pretruma ir jāatrisina juridiski atbilstīgi. Un noslēgumā, savas uzstāšanās noslēgumā gribu atsaukties uz nostāju, ko ieņēma Lielbritānija attiecībā uz 15. pantu šais sarunās. Lielbritānijas nostājas dokumentā, kas sagatavots 17. 17. gada jūnijā, kā arī dzen nesenajā publikācijā attiecībā uz administratīvo procedūru kontekstā, kas tika publicēts 8. novembrī šogad, Lielbritānija paziņo, ka tā neprasīs un līdz ar to nepārbaudīs pierādījumus par to, ka ekonomiski neaktīvi pilsoņi iepriekš ir izmantojuši visaptverošu veselības apdrošināšanas schēmu, lai varētu viņus uzskatīt par joprojām rezidentiem Lielbritānijā. Paldies, nu tad uzreiz dosim vārdu Invaldes kundzei, kas ir šī jautājuma sagatavotāja. I'm just, you know... Jā, es klausos visā jūsu teiktajā un cenšos iedomāties, nu kā jūs justos, ja jūs kā Eiropas Savienības pilsoni dzīvojat apvienotā karalistē un saņemat vēstuli, kurā ir brīdināts, ka deportēs jūs deportēs no valsts, jo nes, jums nav obligātās veselības apdrošināšanas. Nu, kā jūs to uztvert? Nu, padomājiet, jums varbūt jāpamat ģimene, māja, zaudēsiet pensiju un. Es to jautāju Eiropas komisijai. Es saprotu, ka Bulāņģērs kundze ir tikai vēsti atnesusi un uz viņu tāpēc nav jāšauj, bet, nu, es domāju, ka šeit ir politisks jautājums. Kur ir tad komisija? Es saprotu, ka komisārs ir aizņemts, komisāri ir aizņemti, bet ir runa par 3,5 miljoniem es pilsoņu, par kuru interesēm komisijai ir jārūpējas. Nu, vai tas tiek darīts, mēs uh, runājam par cilvēkus, kuriem ir eksistenciālas bailes par savu nākotni. Nu, varbūt komisijai tomēr uh, interesētu paklausīties manis teikto. Nu, man šī atbilde uh, būtībā trūkst vārdu. Jūs uzsākā 2012. gadā pārkāpuma procedūru, pagājuši pieci gadi, un jūs joprojām izmeklējat, jūs sakat, un tādu pārmetat uh, apvienotās karalistas valdībai, kas visu laiku maina likumus. Nu, es piekrītu, ka viņiem tur valda haoss, bet tas jau nav nekāds aizbildinājums. Jums jāraugās uz to, lai ēst tiesību akti tiktu īstenot. Tas ir jūsu pienākums. Uh, Un, eh, kad jūs beidzot sāksiet nopietni izvērtēt iespējas vērsties tiesā par to, ka netiek pildītas saistības, tiek eh, nodotas Eiropas Savienību pilsoņu intereses, vai jūs saprotat, ko es saku pilsoņi, kuri maksā jūsu algu? Es atvainojos priekšsēdētāji runāt par reāliem cilvēkiem, kam ir reāla dzīve un kuru pastāvēšana ir apdraudēta. Šāda situācija ir nepieņēmama. Es jautāju priekšsēdētāji, ko mūsu parlaments darīs. Nu, mēs nevaram uh, atkārtot šādu procedūru atkal un atkal un katreiz. Uh, izjust vilšanos par to, ka komisija neko nedara, ko mēs priekšsēdētāji pasāksim. Priekšsēdētājs. Nu, es gribu faktus precizēt. Šis ir otrās debates, kas uh, mums notiek, esam uzaicinājuši komisāru, jā, šīs debats ir jāpaceļ politiskā līmenī. Uh, fakti atbilst patiesībai un komisārs neieradās, tā arī ir taisnība. Lamberts kundze. I mean, I, I... Jā, es tiešām piekrītu Sofijai, mēs jūtamies uh, vīlušies. Nu, šeit uh, tiek sajaukt dažādas lietas. Pirmkārt, uh, noteikumi Uh, par atbildes saņemšanu no dalībvalstīm. Tie, kas strādā uh, lūgumu rakstu komitejā, zina, ka dalībvalsts īpaši nesteidzas ar atbildes sniegšanu atsevišķos gadījumos, bet ir runa arī par politisku lēmumu. Ne tikai šajā jautājumā, bet citos arī komisija atkāpjas, nevis dodas uz priekšu attiecībā uz apvienoto karalisti, uh, gan pirms referendumu, gan tagad referendumu kontekstā. Jā, mēs saprotam, uh, kāda ir politika, politiķi, bet ko tas, uh, kā tas ietekmē reālos cilvēkus, kuri atrodas ļoti grūtā situācijā, ir šī obligātā veselības apdrošināšana. Uh, apvienotā karalistē cilvēkiem pastāv tiešām tāda liela nedrošība un satraukums par to, ka noteikumi, normas pastāvīgi mainās, šie cilvēki nav informēti par šīm izmaiņām. Un dažkārt pat ar manu biroju sazinās cilvēki, viņi zina, ka kaut kas ir mainījies, bet viņi nezina, kas un kā. Ka un to, šo informāciju pat nevar saņemt internetā, attiecīgajos internetu vietnēs. Nu, mūsu komitejai tiešām nopietni jāpauž bažas, jāvērš pie komisijas, runājot par to, ka ne, nekas netiek darīts, jā, mums ir jāprecizē fakti, bet ja mēs būtu rīkojušies ātrāk, es domāju, ka mēs būtu devuši nopietnu signālu apvienotai karalistē un citām dalību valstīm. Protams, apvienotā karalista tagad atrodas tādā īpašā situācijā, notiek gatavošanās izstājai no Eiropas Savienības un mēs zinām, ka arī citas dalību valstis nedara visu, uh, kas tām būtu jādara attiecībā uz personu brīvu pārvietošanos. Un tagad komisija vienkārši noskatās un neko nedara un tas nozīmē, ka arī citām dalību valstīm nav īpaši jāsatraucas, un tas, nu, nav tas, ko no mums sagaida pilsoņi, tā nav atbilstoša pārvaldība. Priekšsēdētājs. Nu, es esmu arī paudis vēlmi pievērsties šim jautājumam, es to visu saprotu. Uh, Es pieminēju politisko līmeni, tas ir ļoti svarīgi. Nu, komisijas atbilde ir tik pilnīga, kā tā ir iespējama, un mums tagad jādomā par politisko līmeni un būtībā koordinatoriem būtu jāstrādā pie šī jautājuma ne tik daudz man, jo, kā Lamberts kundze teica, komisijai jārīkojas atbilstošā veidā un mums jādomā tagad par to, kā piešķirt šim jautājumam atbilstošo nozīmi. Un mēs arī zinām, kas notiek reāli dzīvē un ko mēs sagaidām no komisijas. Es domāju, ka mēs varētu tagad pielikt punktu un atgriezties pie šā jautājuma nākamajā koordinātoru sanāksmē. Sofija. Nu, jūs vēlaties vēl kaut ko piebilst? Jā. Nu, tas jā, jārisina koordinatoriem, bet nu, ko mēs varam darīt, vai mēs varam rīkoties strauji, jo ir pagājis pusotrs gads un cilvēki to vienkārši nevar vairs uh, pārnēst, paciest šādu situāciju priekšsēdētājs. Nu, 6. decembrī darba kārtībā šis jautājums būs iekļauts. Parūpēsimies, lai visi ir informēti par detaļām un, nu, lai 6. mēs varētu šo jautājumu risināt. Pateicos komisijas pārstāvei un tātad runāsim par šo jautājumu nākamajā koordinātors nāksmē kolēģi, man jāpiedalās trialogu sarunās, un Gāles kundze laipni piekrita vadīt uh, sēdi tagad un uh, izskatīt atlikušos jautājumus. colleagues. So let's... Uh... Godātie kolēģi, turpināsim izskatīt darbu kārtību. aktuālā situācija trialogos Eiropas ceļojumu informācijas un autorizācijas sistēmas regulas sakarā. Es gribu sniegt informāciju, bet tam došu vārdu kolēģiem. Komisija nāca klajā ar priekšlikumu par Eiropas ceļošanas informācijas un autorizācijas sistēmu 16. gadā ir pēc tam komisija komitejā pieņēmts lēmums uzsākt sarunas trialogā ar padome un komisiju. Mums notika 25. oktobrī, 16. novembrī divas trialogu sanāksmes, un nākamā sanāksme notiks šo trešdienu. Trialogā sarunās mm, konstatējām, ka komisija apzinās, cik uh, svarīgs ir šis dosie un ka ir svarīgi arī panākt kompromisus un kompromisus labu rezultātu. Vēlos pateikties ēnu referentiem par aktīvo darbu pie šā dosjē un arī trialogu sarunās. Ir notikušas arī sešas tehniskās sanāksmes, kurā piedalījās mūsu asistenti, konsultanti, padoma un komisija. Vēlos pateikties arī mūsu darbiniekiem, asistentiem par uh, papildus ieguldīto darbu. Trialogos uh, un tehniskajās sanāksmēs mēs konstatējam, ka mēs uh, apņēmīgi aizstāvam savas pozīcijas un cenšamies izskaidrot uh, savu nostāju, priekšlikumus, bet uh, kom, padome ir nepiekāpīga. Tagad komisija cerams nāks klajā ar labiem ierosinājumiem par to, kā panākt kompromisus. Visproblemātiski lielākie jautājumi līdz šim ir bijusi uh, tranzīta pasažieru iekļaušana Etijas aptvērumā, vai šeit ir tikai iebraukšanas nosacījums vai uzturēšanās nosacījums, tālāk pieteikumu iesniegšana, nodevas un izņēmumi un atvieglojumi. Ceram, ka izdosies vienoties par labiem kompromisiem. man lai, vissvarīgākais eh, šajās eh, gan darbā komitejā, gan trialoga sarunās ir eh, tas, lai mēs iestātos par saviem principiem, proti, etijās nedrīkst papi, pade, radīt sliktāku situāciju kā vīzu pieprasītājiem. Ir jāsaskaņo ETIAS ar SAS un iebraukšanas izbraukšanas sistēmu. Mēs nedrīkstam prasīt vairāk no ETIAS uh, pieteicējiem kā citos gadījumos, un tāpat ļoti svarīgs princips ir tāds, ka nevajag pārslogot šo mehānismu, jo pretējā gadījumā tas nespētu darboties. Mēs esam tikai sākuma posmā darbā pie kompromisiem. Trialogos ir bijusi pozitīva noskaņa, gaisotne, un es ceru, ka tas arī tā būs turpmāk un ka mums izdosies panākt kompromisu, un, ja tas ir labs kompromiss, tad gal galā neviens nebūs pilnīgi apmierināts ar to. Bet esam paredzējuši darboties pēc grafika, ceram, ka būs iespējams panākt uzlabojumus un varēsim jūs iepriecināt ar labām ziņām. Oui, madame la présidente et madame. Priekšsādātāji, eh, referentes kundze, es vairs nezinu, kā franču valodā jāsaka sieviešu dzimtē atsevišķi vārdi, tik strīdīgs šis jautājums ir kļuvis Francijā. Vēlos pateikties visiem, kas ir strādājuši pie šā dosjē. Pat ja mūsu grupā mums ir eh, noteikti iebildumi būtiski iebildumi atsevišķos jautājumos. Es uh, iebilstu pret to, ka uz mums izdara spiedienu, lai varētu pienā, pieņemt šo dokumentu, kaut gan sistēma sāks darboties tikai 2020. gadā, līdz ar to mēs varētu vēl papildus mēnešus atveltīt šim darbam, nu, protams, nenovilcināt visu gadiem ilgi, bet, nu, padome un komisija vēlas, lai darbs tiktu pabeigts līdz prezidentūras beigām. Etijās, es gribu atgādināt, attiecas tikai uz personām, kam vīzas nav nepieciešams. Es to sauktu par lētajām vīzām tādā gadījumā vai zemo cenu vīzām. Nu, Es jums piekrītu, ka katrā gadījumā etijās rezultātā nevajag um, prasīt kaut ko vairāk no pieteicējiem nekā no tiem, kas uh, pieprasa vīzas. Tātad nevajag stāvēt uz galvas. Uh, š, pieprasītie dati daudzos gadījumos vienkārši ir pa, uh, paziņojumi. Un es nezinu, kādu papildus drošību tas mums dos, ja vienkārši kaut kas tiek deklarēts, ja netiek piesaistīts papildu datu bāzes. Un mani nu sevišķis satriec padomas nostāja, un tagad to atbalsta arī komisija, attiecībā uz tranzītu pasažieriem, jo šajā gadījumā pieteikumu skaits eksponenciāli pieaugs un mēs būtībā nonāksim pie tā, ka daudz cilvēku vairs nevēlēsies braukt tranzītā caur Eiropas Savienību. Jo, nu, parasti gan mēs neizmantojam ekonomiskus argumentus, bet, nu, šobrīd mums tas liekas pilnīgi absurdi. Uh, būtībā mēs vēlamies uh, kaitēt virknei avio kompāniju it īpaši Austrum Eiropas valstu uzņēmumiem tas varētu nākt par sliktu, kur jau tā ir uh, nestabilā situācijā. Un mēs tā tad uzskatām, ka ir jāturpina darbs pie šā dokumenta, lai tas būtu pēc iespējas saprātīgs, ja tā varētu teikt. Dažkārt rodas iespējas, ka daži jūg prātā Uh, attiecībā uz datu vākšanu viņi uh, būtībā nemaz uh, nerūpējas par pilsoņu drošību, jo viņi radīs tikai tādu nedrošības sajūtu pilsoņiem attiecībā arī uz datu uzglabāšanu. Un runājot par tranzītu, manuprāt, Eiropas Savienības tiesas judikatūrai būtu uh, jātiecas, nu, vismaz uz tranzītu pasažieriem, ja ne uz citiem pasažieriem, un mums vajadzētu uz to atsaukties. Paldies! Paldies, Veržjā kundzē! Ja neviens vairāk vārdu nelūdz, tad eh, rezumēšu sakot, ka mēs piekrītam uh, virknē jautājumu, par ko jūs runājāt. Mums ir arī domstarpības atsevišķos punktos, bet līdz šim mums ir bijusi ļoti laba sadarbība. Ceru, ka tā arī turpināsies. Nākamā trialoga tikšanās būs trešdien. Nu, tad redzēsim, vai spēsim uh, vienoties par kompromisiem vai nē. Paldies kolēģiem. Nākamais punkts darba kārtībā. Uh, organizētā, organizēta nozieguma draudu novērtējums. Tas ir uh, pārskats par uh, tendencēm kibernoziedzībā un ieteikumiem politikas veidotājiem un regulātoriem. Filips Amāns ir uh, Eiropas kibernoziegumu centra mm, nodaļas, strateģis nodaļas vadītājs. Tiek uh, arī uh, iztirzāti kriminālie tirgi gan internetā, gan tumšajā internetā, slēptajā internetā. Jums tagad būs uh, desmit minūtes, pēc tam uzklausīsim deputātus. Okay. Try, try to... Thank you, Mrs. Chair, and uh, thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, godātie Libakomitejas deputāti, ka devāt man iespēju prezentēt mūsu galveno produktu draudu novērtējumu ziņojumu. Kas tad šo eh, ziņojumu padara tik īpašu? Tas ir mūsu galvenais darba rezultāts. Tas sniedz tiesību sargājošo iestāžu perspektīvu attiecībā uz kibernoziedzību uh, Eiropā. Un, uh, Te ir arī ieguldījums no nu, nozares un no dalībvalstu aģentūram, tātad ziņojums ir vis, visai visaptverošs. Mēs raugāmies gan uz izaicinājumiem, gan uz draudiem, cenšamies uh, paredzēt, kas turpmākā gada laikā varētu būt aktuāls, un uh, mēs arī sniedzam virkni ieteikumu lēmumu pieņēmējiem gan tiesību sargājošo iestāžu vidū, gan arī politikas veidotāju vidū. Tātad, kā tas tiek sastādīts, mums ir eh, struktūrāts process, lai saņemtu šo informāciju, eh, lai to apkopotu un lai to analizētu Eiropolā. Tātad mēs izsūtām aptāvis, mēs veicam eh, intervijas ar dažādiem pārstāvjiem no tiesības sargājošām iestādēm, no pētniecības struktūrām. Un uh, Tātad, kas tad ir tie uh, temati, par ko galvenokārt mēs runājam šajā ziņojumā? Mēs uh, runājam šeit galvenokārt par uh, <clears throat> bērnu seksuālo izmantošanu tiesaistē, tā ir augsto tehnoloģiju noziegumu un citu noziegumu, bet mēs arī raugāmies uz uzbrukumiem kiber infrastruktūrai un izaicinājumiem, kas ir saistīti ar lietu internetu, ar lieliem datiem, bet arī skatām tāds jautājums, kā piemēram, uh, Uh, kiber jautājumu un terorismu saikni. Tātad šeit jūs atradīsiet virkni jautājumu mūsu ziņojumā, kas ir publiski pieejams tiemekļa vietnē. 2014. gadā bija pirmais ziņojums un septembrī tika publicēts šā gada ziņojums un tas arī ir pieejams mūsu tiemekļa vietnē. Patie, papildus šiem tematiem mums arī ir tādi eksotiskāki temati, piemēram, pagājušajā gadā mēs uh, raudzījāmies uz kvantu uh, kodēšanu, lai paraudzītos, kādas šeit ir galvenās koncepcijas, kas ir pieejams, un uh, mēs arī esam skatījuši robotikas un mākslīgās inteliģences jautājumus, un kāds varētu ietekmēt tiesības sargājušo iestāžu darbu, un šogad ļoti aktuāls temats ir uh, elektrosistēmu uh, uzlaušana, uh, jeb uh, hakošana. Uh, Un eh, to mēs skatījām no juridiskās un tiesības sargājušo iestāžu perspektīvas attiecībā uz to, ko te varētu darīt, kā to varētu novērst. Un man, eh, ja man jāizvēlas divi galvenie jautājumi šīs, šī gada uh, ziņojumā, tas ir Mirai Botnet. Tā bija kaitīgā programmatūra, kas tika izmantot pagājuši gadu, lai uh, izmantot kameras un citus lietu interneta uh, ierīces. Uh, tās tika izveidotas e, tādā botnetu tīklā, ļaunprātīgo ierīču tīklā, lai šajā gadījumā palaistu um, visplašāko līdz šim zināto, uh, zināmo uzbrukumu tīmekļa vietnēm. Un uh, tas bija pret uh, internetu pakalpojums niedzēju ASV, tātad mēs jau agrāk esam prognozējuši, ka tas varētu notikt, bet šis bija tāds pirmais piemērs tam, kā uh, noziedznieki neaizsargāts ierīces padara par ieroci. Tālāk. Es ceru, ka neviens uh, no jums nav šo ekrānu savā ierīcē redzējis, bet ja jūs uh, inficēja vanakrai vīrus, tad šis būtu bijis tas ekrāns, ko jūs redzētu savā, savā uh, datorā. Tas ir tāds uh, izspiešanas uh, instruments, uh, tas nebija varbūt īpaši ienesīgs, bet tas bija ļoti veiksmīgs izplatībā. Un, ja nemaldos, tad tas bija 2017. gadā, kad tas tika uh, izplatīts, un tas ir tiešām tāds pārsteidzošs piemērs, ja visus komponentus pareizi uh, apkopo, proti um, pievieno šo te izspiešanas komponentu uh, vīrusam, un uh, tikai pēc diviem mēnešiem bija uh, Eh, vēl viens eh, uzbrukums. Eh, bad Rabbit, es neizgudrošos nosaukumus tā nozarē to sauc, bet izspiešanas programmatūra ir viens no galvenajiem draudiem, un šajā gadījumā šis vīrus izplatījās ļoti strauji pats par sevi, un tas radīja milzīgas problēmas. Un šeit jūs redzat pārskatu par galvenajām tendencēm un draudiem, kā mēs to vērtējam okta 2017. gadā. Un es gribētu vēlreiz uzsvērt, ka tas ir no tiesības argājušo iestāžu perspektīvas. Tātad šeit eh, tas tiek sastādīts ņemot vērā to, par ko tiek ziņots eh, tiesības argājušām iestādēm. Un eh, nozars pārstāvi varbūt redzētu citu ainu. Uh, Sāksim ar izspiešanas programmatūru. Es domāju, ka mēs varam visi būt viensprāts, ka tas ir viens no galvenajiem problēma jautājumiem. Tas uh, arī ies plašumā. Un droši vien turpināsies arī šī, šī tendence, un tas atkal ir saistīts ar lietu internetu. Aizvien vairāk lietas ir pievienots internetam, un visi šie uh, Uh, visas šīs ierīces varētu kļūt par izspiešanas programmatūras uh, mērķi un tālāk uh, eh, IT ierīču uh, padarīšana par ieročiem uh, tiek lēts, ka līdz 2022. gadam būs apmēram 20 miljārdi interneta ierīču, citi saka 100 miljārdi, tātad ļoti plaši uzbrukumi būtu iespējami un par to ir zināmas bažas un riski. Un tiek daudz diskutēts, kā jūs zināt, kā to varētu risināt, jo īpaši uh, runājot ar uh, ierīču attīstītājiem, bet uh, patiesībā daudzas no šīm ierīcēm jau pastāv un tiek lietots, tātad mums pastāvošā uh, infrastruktūra un savienošajā struktūra jāpadara drauzā, drau, uh, drošāka. Runājot par bērnu seksuālu izmantošanu tiešsaistē, šeit uh, arī tas ir saistīts ar nepilngadīgo izspiešanu un šantazēšanu un uh, tālāk datu pārkāpumi. Uh, tas arī turpinās notikt. Eh, un pavisam nesen bija piemēri, eh, kā tas tika izmantots, lai veicinātu cita veida noziegumus, eh, dārkneta un dārkvebā izmantošana, piemēram, tora izmantošana, tas ir tāds drauds, kas visādās jomās parādās Un arī citos ziņojumos tas ir parādījies kā aktuāls drauds. Tas ir ne tikai kiberdrošības jomas uh, drauds, bet uh, tas atbalsta arī daudz citus noziedzības veidus. Un mēs redzam, ka jaunām tehnoloģijām izplatoties, tās tiek ieviestas uh, tirgu un uh, noziedznieki attiecīgi raugās, kā šīs tehnoloģijas viņi varētu izmantot saviem mērķiem. Un tātad mēs uh, redzam, ka. Um, noziedznieki ļoti labi pielāgojas jaunajām attīstības tendencēm tehnoloģiju jomā, pielāgojas jaunajām iespējām, un tas, protams, nozīmē, ka arī tiesības sargājošām iestādēm būtu jāspēj reaģēt uz šīm izmaiņām. Ļoti konkrēts piemērs būtu pagājušā gadā uh, notikušais pasākums uh, pret uh, noziedznieku lietotu datorvīrusu. Uh, Un eh, eh, tātad šī viena programmatūra tika eh, novērsta, apkarota, un viņi vienkārši pārgāja pie citas programmatūras. Un arī karšu dati tiek izmantoti un tādas valsts kā SV neievieš piemniek, pietiekamā apmērā drošākas kartas, piemēram, ar čipiem, vietkārtas, un tas varētu būt iemesls dažādiem noziegumiem. Tālāk parādzīsimies uz tiem konkrētākiem piemēriem, tā kā laika nav daudz, tad ātri izskriešu cauri dažiem galvenajiem punktiem šeit. Tad mēs runājam jau par izspiešanas eh, programmatūru, kas arī turpmāk varētu būt viens no uh, izplatītākajiem uh, kaitīgās programmatūras uh, paveidiem. Arī banku jomā par to ir jāsatraucas, runājot par uh, bērnu seksuālu izmantošanu tieši saistē. Šeit es runāju par uh, dažādu šantāžu, bet mēs redzam arī, ka noziedznieki šajā jomā uh, bieži vien izmanto komerciāli pieejamus uh, līdzekļus, lai uh, izplatītu um, šādu veidu materiālus. Un bieži vien uh, noziedznieki uh, izmanto dažādas pasākums, kas uh, ir pieejami, jo īpaši, kas attiec uz bērnu uh, seksuālās izmantošanas eh, materiāliem tiešaistē šie te noziedznieki eh, veido parasti ļoti droši savas sistēmas, ir kodēšana, šifrēšana un tā tālāk. Nākamajā eh, attēlā ir runa par to, ko jau minēju, par maksājumu krāpniecību un komercijas sektoru šeit ir jāmin. Uh, ir bijušas eh, vairākas ļoti veiksmīgas uh, operācijas un arī uh, apziņas veicināšanas kampaņas. Uh, un NB standarti tiek, netiek ieviest pietiekami ātri, un līdz ar to ir bijušas problēmas, piemēram, ASV. Un šeit dark webs, darknets Te ir eh, eh, draudi, kas pastāv dažādās noziedzības jomās, ne tikai kiber jomā, bet arī tā sauktajās tradicionālajās noziedzības jomās, kā piemēram narkotiku tirzniecībā, eh, zaktu ieroču, kontrabandā tirzniecībā, dokumentu viltošanā un tā tālāk. Mēs runājām par sociālo inženieriju kā vienu no pasākumiem, kas vēl tiek izmantota, uh, izmantots noziedzīgās aprindās. Un, um, Bieži vien uh, tas ir pirmais solis uh, dažādos noziegumos, jo bieži vien vieglāk ir apiet tā sauktos cilvēku ugunsmūrus nekā citus pasākumus. Un uh, mēs redzam, ka arī tiek mainīta taktika, um, un uh, noziedznieki daudz izmanto sociālās inženierijas uh, metodas. Un um, tiek izmantots arī kriptovalūtas, piemēram, bitcoin. Uh, bet mēs redzam arī, ka noziedznieki lieto cita veida kriptovalūtas, kas uh, piedāvā augstāko anonimitātes un aizsardzības līmeni. The... Tagad par uh, uh noziedzību. Uh, Mēs 2014. gadā runājām par aizvien pieaugošo eh, kibernoziedzības industrializāciju. Tas nozīmē, ka, eh, lai eh, veiktu šos noziegumus, var iepirkt dažādus instrumentus un pakalpojumus, un šie instrumenti un pakalpojumi arī tiek piedāvāti kā pakalpojumi kibernoziedzniekiem, bet arī citiem noziedzniekiem, piemēram, runājot par kiberjomas un terorisma saikni. Uh, Jā, protams, šeit šie uh, instrumenti un uh, pakalpojumi ir pieejami dažādiem noziedzniekiem. Un te ir pārskats attiecībā uz tiem juridiskiem un tehniskiem izaicinājumiem, kad ir runa par kibernoziegumu izmeklēšanu un vainīgo sodīšanu. Mēs centāmies te tā diezgan vispārīgi skatīties uz eh, šiem aspektiem. Tie ir uh, lielākie izaicinājumi, piemēram, datu uh, zaudēšana, tas ir saistīts ar šifrēšanu, arī ar uh, uh, citiem aspektiem, ar uh, uh, tā saukto interneta uh, kanalizāciju, ja tā to var saukt. Tātad noziedznieki izmanto jau pastāvošās politikas un pastāvošās tehnoloģijas, arī atrašanās vietas zaudēšana, uh, Uh, dažādos uh, tīklos, piemēram, TOR, uh, arī ar mākoņu datošanu ir saistīti šie jautājumi. Tātad mums pat nav pietiekami vienots juridiskais ietvers, lai cīnītos pret kibernoziedzību, un tas ir saistīts arī ar problēmām starptautiskajā sabiedrībā. Uh, Eh, es domāju, ka jūs visi ļoti labi apzināties, kādi šeit ir izaicinājumi un cik grūti ir iegūt pierādījumus no dalībvalstīm, no valstīm, kas nav Eiropas Savienībā. Un tālāk runājot par publiski privātajām partnerībām, jeb kāda veida noziegumu izmeklēšana ir saistīta ar uh, eh, nosaras uh, eh, pārstāvjiem un ir jāsadarbojas arī ar citiem partneriem. Un te problēma ir tāda, ka uh, nav tāda standartizēta sadarbības ietvara, definējot, eh, kas ir iespējams, ar ko var dalīties un tā tālāk. Un pēdējais tiesības sargājušajām iestādēm svarīgais jautājums ir tas, kā tad uh, radīt vajadzīgo pieredzi un uh, zināšanas par to, kā uh, izmeklēt šāds noziegums un kā saglabāt šos, šīs, šīs zināšanas. Bet nu nav jau tā, ka tā uh, aina ir tik drūma, kā laiks šodien, bet, kā jau es iepriekš teicu, uh, runājot par tiem operacionālajiem piemēriem, ko mēs sniedzam mūsu ziņojumā, mēs esam identificējuši arī virkni ieteikumu Tās ir lietas, eh, ko varētu censties uzlabot, lai uzlabotu mūsu cīņu pret kibernoziedzību. Sākšu ar prevenciju un apzināšanos. Eh, tas ir vienmēr tā, ka vislabāk ir novērst iepriekš eh, noziegumus, un mums ir bijušas daudzas labas kampaņas šajā jomā, piemēram, Sei nav, no, saki nē kampaņa, kas jo īpaši raugās uz uh, Uh, seksuālās izspiešanas un šantāžas uh, noziegumiem. Un tas balstās arī uz uh, mūsu ziņojumu un arī uz publiski pieejamu ziņojumu, kur ir 11 minūšu augsts kvalitātes video visās Eiropas valodās. Uh, Un, uh, nu, tātad uh, video beigās ir arī kontakta informācija katrā attiecīgajā valstī, pie kā tad var vērsties, piemēram, Nīderlandē, Austrijā. Visās šajās valstīs ir katrā uh, kontaktpunkts vai cilvēks, ku, ar kur var kontaktēties, ja jūs esat saskāršies ar šādu noziegumu, ja esat kļuvis par upuru, piemēram. Vēl viens aspekts es minēju Darknetu un Deepwebu. Uh, un tos galvenos izaicinājumus. Šeit mēs cenšamies eh, sadarboties ar Eiropas Savienības nozars pārstāvjiem, ar tiesības sargājušu iestāžu pārstāvjiem un arī ar partneriem no ārpus Eiropas valstīm, lai uh, cīnītos pret noziedzību šajā jomā. Mēs vēlamies turpināt uh, tādu proaktīvu, stratēģisku pieju. Uh, cīnoties pret noziegumiem kiberjomā, un um, es jau minēju iepriekš, ka noziedznieki ļoti labi pielāgojas un ātri rīkojas, un viens no ieteikumiem, kas mums ir, tā kā ir vesela nozare, um, piedāvājot instrumentus un pakalpojumus noziedzniekiem, vajadzētu vērsties arī uz šo tirgu pēdiņās, kas, kas ir pieejams noziedzniekiem. Uh, Un visbeidzot, es gribētu uzsvērt, ka varbūt, ka ir vajadzīga pienācīgāka likumdošana, un šeit arī jāmin pastāvošās likumdošanas īstenošana nacionālā līmenī, lai nodrošinātu proporcionāli efektīvu un efektīgu reakciju uz kibernoziegumiem. Bet galvenais ir sadarbība un uh, kopā strādāšana visus būtiskāko partneru starpā. Paldies! Liels paldies, uh, Amankungs, paldies par prezentāciju. Man ir divi deputāti, kas grib izteikties - Stīvensas kundze un Albrehta kungs. Un Zīpels kundze. Stīvensas kundze pirmā lūdzu. Hartelijk bedankt aan de heer. Sirsnīgs paldies, Aman kungs, par to, ka jūs šodien ieradāties pie mums, lai sniedzāt, un sniedzāt mums šo pārskatu par uh, internetu noziedzību Eiropas Savienībā. Es gribētu tikai uzdot jautājumu. Vai jūs vēlaties, lai sāk no sākuma, vai man turpināt? Labi, tad es gribēju jums vienkārši pateikties, Aman kungs, ka. Uh, šodien ieradāties un par lielisko pārskatu, ko jūs mums sniedzāt par eh, tiešais noziedzību Eiropas Savienībā. Un es gribēju jums uzdot jautājumu kā līdzreferente. Es zinu, ka ir četras uh, eh, IT kompānijas, uh, kam ir uh, attiecīgas datu bāzes. Uh, lai uh, nepieļautu rasistiskas propagandas uh, izvietošanu internetā. Uh, ko jūs par to domājat? Kā, kā jūs vērtējat tos kritērijus, ko viņi izmanto? šeit, un kā tad ar vārda brīvību? Es zinu, ka tas ir tāds strīdīgs, sarežģīts jautājums, bet kādu lomu šeit varētu spēlēt Eiropas Savienība? Un es gribēju atvainoties uh, ka man būs uh, uzreiz jādodas prom, jo uh, man ir jādodas prom ģimenes apsvērumu dēļ. Paldies. Un tagad Ābrehta kungs lūdzu. Paldies, un arī no manas puses paldies par šo prezentāciju. Es sēžu šeit. Es domāju, ka ir uh, tiešām ļoti būtisks šis darbs, ko jūs darāt, un es ceru, ka mums būs vairāk iespējas uh, um, diskutēt par šo ļoti plašo jautājumu loku, kur ir daudz izaicinājumu. Un man ir tikai viens konkrēts jautājums, par kuru gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Un uh, varbūt arī izteikšu zinām komentāru. Un tas attiecas uz iespēju piekļūt uh, pierādījumiem kas ir uh, uzņēmumu rokās, uh, kam vai nu no Eiropas Savienībā nav atrašanās vieta vai mītne, vai arī kuri glabā uh, datus ārpus Eiropas Savienības, uh, ko jūs gribētu uh, saņemt. Un es domāju, ka jā, šeit ir iesaistīts Eiropols un arī dalībvalstu iestādes, uh, runājot par personas datu saņemšanu, kas tiek glabāti ārpus Eiropas Savienības teritorijas vai uh, arī attiecībā uz uzņēmiem, kuru mītnes vieta ir ārpus Eiropas Savienības. Um, Un lai šeit nebūtu izma jāizmanto emlet uh, procedūra ar attiecīgo trešo valstu. Un es gribētu uzzināt, pirmkārt, vai jūsuprāt uh, patiešām ir nepieciešams uh, saņemt šos datus, izvairoties no emlet procedūras, Vai jūs uzskatāt, ka MLET procedūras varētu tikt uzlabotas, lai uh, mīkstinātu šīs bāžas, un vai jūs piekrītat, ka tas ir problemātiski, ka šīm trešajām valstīm, uh, protams, uh, gribētos tad piemērot apusējību starptautiskajā tie, uh, tiesību ietverā un tādējādi saņemt pieeju Eiropas Savienības uzņēmumu un uh, pilsoņu datiem? Paldies! Paldies, Ābret kungs, tagad Zīpēls kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es runāšu vācu valodā, un vispirms man jāatvainojas, ka es, diemžēr, mm, nevarēju um, uzklausīt jūsu visu priekšlikumu. Jūsu visu prezentāciju man nesen bija iespēja runāt ar policistiem Vācijā, kur problēma bija sekojoša. Teh tehniskā ekspertīze, lai izmeklētu kibernoziegums vai sakot tam, kas notiek internetā, vienalga, vai tas būtu vispārēji pieejamais internets vai dārknets, tātad nebija vajadzīgā ekspertīga, vajadzīgās zināšanas uh, un arī tehniskās iespējas nebija pieejams, lai tur uh, iejauktos un kaut ko darītu. Es negribu zināt, kāda situācija ir Eiropolā, bet, protams, ka tas ir zināmā mērā saistīts arī ar struktūrām nacionālajās uh, policijas ie, uh, iestādēs, arī ar atalgojumu. Vai tur jums ir uh, tāds priekšstats, ka uh, šī problēma tiek atzīta un vai jūs uh, varat uh, palīdziet uh, atpazīt šo problēmu un palīdzēt padomāt, kā to risināt? Otrkārt. Jautājums par to, cik daudz cilvēku tad būtu nepieciešams, piemēram, tā tas ir reālajā pasaulē, ka, ja, lai izmeklētu noziegums, ir vajadzīgi tādi kā slēpti izmeklētāji, vai jūs to darāt Eiropolā, vai tas ir drīzāk dalību valstu uzdevums. Es zinu, ka ir dalību valstis, kurām tātad bērnu pievilināšanai Un tās kontrolēšanai uh, ir uh, uh, tātad paredzēti cilvēki, kas palīdz izmeklēt šāds noziegums, to atklāt. Un es redzu, ka ir problēmas arī um, tajā, kad tur runā par kriminālu saturu, kā to nepieļaut tā izvietošana internetā vai to izņemt. Un, uh, Um, bija vēl ne, nesen piemērs, uh, kad tika izdzēsts saturs, kad algoritms konstatēja, ka tas ir aizliegts saturs, un tas tika izslēgts. Kādu ja jūs šeit redzat iespēju sadarboties ar internetu provideriem, un kur tad ir tā sarkanā līnija, no kuras jāsāk uh, iejaukties uh, tiesību sargājušām iestādēm un jālēm par to, kas ir legāli vai nelegāli. Šifrēšanu gribu pieminēt, jā, protams, varbūt, ka tur daudz vairāk uh, to vajadzētu izmantot arī legāli, lai aizsargātu savu privāto sfēru. Tas, ka to izmanto noziedznieki, tas ir skaidrs. Es uh, ceru, ka Eiropols un citas iestādes tur rod tādus inteliģentus, gudrus veidus, kā sadarboties, lai neapdraudētu datu aizsardzību. Paldies, Sipels kundze! Amana kungs, tie bija jautājumi. Well, thank you very much for the... Also, I, I didn't mention it. Lielas paldies. Pirmām kārtām paldies Lība komitejai par atbalstu mūsu darbam. Centīšos atbildēt uz jautājumiem. Nu, savu iespēju robežās atsevišķās gadījumos varbūt to nemaz nevarēšu. Vispirmām kārtām Sipels kundze. At, no, nu, at, otradā kārtībā kodēšana, kā jūs zinat, vispār ir izaicinājums mums. Bet, ja mēs runājam par šo prevenciju un par apzināšanos, par informāciju, tad spēcīga kodēšana, protams, ir drošīgs, drošs kibertelpas atslēga. 2016. gadā mums bija kopējs paziņojums ar Nīsa, um, kur mēs runājam par to, ka neatbalstam nekādus mērus un paskākumus, kas um, ietekmētu um, kodēšanu un tam līdzīgi to starp Arī minējām virkni atbalsta pasākums, respektīvi. Jāskatās uz virkni juridiskiem un tehniskiem pasākumiem un mēriem, ko varam izmantot uh, kodēšanai. Un priecāmies, ka jūs varējāt atbalstīt komisiju šai darbā un šo ekspertu procesu tāpat. Nu, nav jau, protams, tādas, nu, kaut kādas burvju risinājumu, bet ir virkni šo pasākumu, ka visiem jābūt, protams, arī samērīgiem. Uh, un arī juridiski atbilstīgiem. Nākamais punkts, un tas droši vien saistīts arī ar Stīvens skundas jautājumu par saturu, interneta saturu, kas būtu saistīts ar terorismu un naidu kurināšanu. Te ir tāds specifisks mandāts CDC un um, internetu vienība attiecīgi pie tā strādā, un mums ir lēmums jāpieņem šai telpā atbalstot mandātu, atbalstot viņus tajā, ko viņi vēlas darīt. Šobrīd iznās diskusijas, tiek skatīts dažādas pieejas, kā m, mm, īstenot pretēju kon, m, mm, saturtam. Nākamais jautājums. Cik cilvēku nepieciešams, lai um, izmeklētu šo darknetu un tam līdzīgi. Nu, kopumā piedzīvojam to, ka ir vajadzīgs vairāk resursu, vairāk cilvēku resursu, cilvēku ar atbilstīgiem prasmēm un zināšanām, bet vienlaiks arī finanšu resursi, nu, lai iepirkt visus šīs iekārtas, instrumentus, kas ir vajadzīgi šāda veida izmeklēšanai. Bet nu, tas pats galvenais, protams, ir tas, ka mēs sniedzam atbalstu dalību valstīm. Mēs neesam tāds Eiropas FIB. Mēs atbalstam šeit dalību valsts, atbalstam viņu īstenošās izmeklēšanas un, nu, pēc iespējas, iespēja apmēros piedāvājam pakalpojumus dalību valstīm arī tieši šādām vajadzībām. Nu, kas varbūt ir nedaudz sarežģītāk, jo tad ir grūtāk šos resursus apkopāt un tad tos saglabāt. Tas īpaši attiec uz cilvēku resursiem, bet attiec arī uz instrumentiem un aprīkojumu Viena no lietām, ko patiešām varam darīt šai kontekstā, ir atbalstīt dalību valstis, piedāvājot centralizētākus pakalpojumus, izvaroties no situācijām, kura vajadzīgs līdz ar to replicēt un atkārtot šīs mm, kvalifikācijas aiz dalībvalstīs katreiz no jauna. Un ar to saistīts, protams, ir arī nu, tā, saistīta tā ziņojuma daļa, kur par to runājam. Es teiktu, ka dalībvalstis ļoti labi apzinās izaicinājumus šai jomā. Uh, kas saistīti ar darknetu un kibernoziedzību kopumā, un saprotu, kas ir vajadzīgs, lai patiešām efektīvi šos jautājumus risinātu. Nu, viens no galvenajiem vēstījumiem šai ziņā ir tāds, ka neviena aģentūra pati par sevi atsevišķi, neviena dalībvalsts viena atsevišķi šo jautājumu atrisināt nevarēs, jo šī problēmai nav robeža. Tā ir starptautiska mēroga, um, nu, sērga, ir vajadzīga koordinācija, sadarbības starp visiem iesaistītiem partneriem. Tāpēc atkal parādās tā ideja, ka iespēja robežos uh, tajā, ko mēs varam darīt. Uh, Mm, Eiropolā mēs varam tātad piedāvāt atbalstu koordināciju, strādāt kā tāds centralizēts ekspertīzes kopums, kas var uz visām pusēm iet. Albrecht kungs, jā, paldies arī jums par atgriezenisko saiti Ir, protams, juridiska rakstura izaicinājumi, piemēram, attiecībā uz piekļuvu pierādījumiem pāri robežām Eiropas Savienības robežās, bet, protams, īpaši arī eh, nu, ārpusē es robežām daudziem mēs partneriem runājot. Nu, man nav gan tīri juridiski nekāds nostājs, es pats neesmu jurists, es nezinu, kas būtu vajadzīgs, ja mēs kaut ko tādu, šādu procesu ārpus robežām vēlētos īstenot. Domāju, ka ja skatāmies uz to, ko ES dara, lai uzlabotu šos procesus, lai paredzētu, padarītos ātrākus, uh, Eh, un tam līdzīgi, lai iesaistītu arī cita veida partners. Nu, tad domājam, ka šeit ļoti liels darbs tiek veikts, un to var izmantot, lai šo procesu padarītu arī efektīvāku. Domāju, galvenais ir tas, lai kādu procesu mēs šeit neveidotu, tam jābūt ir juridiskam, legālam, proporcionālam un vajadzīgam. Tas ir tas galvenais šai ziņā, īpaši no juridiskā skatu punktu raugoties, kā jau teicu, komentārs izteikt nevaru. Uh, Tur ir tad, nu, tādas juridiskas detaļas jau, kas nav manā ziņā. Un visbeidzot, Stīvens skundze, es ceru, ka esmu atbildējis uz jūsu jautājumu, bet tas lielā mērā, protams, ir saistīts ar to, ka ir tehniski risinājumi, kas ļauj identificēt nelegālu saturu vai, nu, kaut kādas tās eh, daļas vai tipus, bet kā to visu tad tālāk darīt? vai mums, vai mēs esam tie, kam uz to jārieģēt. Nu, tas nav mūsu lēmums, tas ir dalību valstu ziņā pieņemt lēmumu. Paldies! Paldies, paldies! Paldies, priekšā, paldies priekšādātāji par šīm atbildēm, paldies par prezentāciju. Nu, te pievēršamies nākamajam darba kārtības punktam. Un te runa ir par pašreizējo situāciju iestāžu sarunās par Eirojust. Pēc balsojuma Lībe komitejā 19. oktobrī un paziņojuma plenārsēdē eh, novembrī sākās trilogi. Un es tagad došu vārdu Fossa kungam. Vai viņš man dzird? Vai var dot jums vārdu? Jeb mums pāris minūtes pagaidīt? Nu labi, došu jums tomēr vārdu. Nu tā tad lūk par sarunām iestāžu starpā. Nē, nu ja nu es drīkstu sākt. Tad var pastāstīt, ka no novembra sākuma ir bijuši divi saruna raunda ar Eiropas komisiju un padomi. Īsa sanāksme bijusi arī ar ēnu referentiem. Kopā četras tehniski rakstura tikšanās un nākamā nedēļa notiks vēl viena ēnu referentu tikšanās kurā tad mēs eh, līdz šim sasniegtos rezultātus apspriedīsim. Un tad, nu, vēl kaut ko, kādu vienu otru citu jautājumu sagatavosim nākamajām sēdēm. Neskatoties uz to, cik īs ir bijis šis laika sprīdis, tomēr ir spērta lieliski soļi uz priekšu. Politiskajā jomā esam vienojušies no 1 līdz 20. pantam, to esam apsprieduši, virkne kompromisu jau ir panākti. Uh, Un tomēr, protams, ir arī vēl tādas, nu, sarežģītākas vietas, kur mums nav izdevies tik veiksmīgi pavirzīties uz priekšu. Nu, piemēram, trešais pants, pirmais punkts, tur saistīta, tā lieta ir par Eiropu, Eiro just kompetencēm un attiecīgi dalībvalstu struktūrām. Te pirmais kompromis eh, teksts ir sagatavots, eh, tas vēl tagad jāapspriež dalībvalstīm, Bet nu ir vēl arī tālāk virkne noskaidrotu punktu, respektīvi, piemēram, soda sankcija saraksts, pirmais pielikums e, to starp, kas eiro just tiek sagatavots. Tāpat arī eiro just kompetenci šajā gadījumā otrā lieta, trešais pants, ceturtais apakšpunkts. Jautājums par izmeklēšanām ko Eirojust pēc komisijas uh, lūguma īsteno. Un tātad vai šeit ir dalībvalsts piekrišana vajadzīga, vai tas ir atkarīgs no šīs piekrišanas, jeb nē, te ir arī dažādas uh, versijas. Uh, padomē, protams, liekas, ka, protams, protams, ir jābūt attiecīgās dalībvalsts piekrišanai konkrētāk, nu, dalībvalsts var arī, piemēram, izteikties pret šādu izmeklēšanu, un tad tādā gadījumā mums jāredz, vai mums izdosies, nu, tīri tehniskajā sanāksmē vēl pavirzīties uz priekšu šo lietu. No nu, mūsu skatu punktu raugoties ir tā, mēs sakām, nu, ja jau komisija prasa no eiro just šādu rīcību, un tas arī. Uh, tad, nu, faktiski nenozīmē, ka tāds veto dalību valstīm vai padomei. Izmeklēšanas situācija nedrīkst tādā veidā tikt nobloķēta. Desmitais pants un vienpadsmitais pants tie tiek skatīti kopā, tur runājam par kolēģiju un par vicepriekšādātāju un priekšādātāju amatu funkcijām. Arī te bija dažādas domstarpības, nu, piemēram, kā norisinās ievēlēšana, iecelšana te ar, nu, padome turpina runāt par tādu kā kompensācijas mehānismu, respektīvi, ka priekšādātāja amats tad, nu, nu, varētu prasīt parāk lielus finansiāls izmaksas mazākām dalību valstīm. Bet, nu, šeit mēs vēl neesam um, nonākuši tādā situācijā, uh, kur varētu teikt, ka lūk, kaut kāda vienošanās ir jau acīm saskatām. Mums nedaudz ir tāda sajūta, it kā mēs kā parlaments arī varam to citādi vēl pamatot, nevis piedāvāt šādu kompensāciju mehānismu. Un tad 5. pantā un 14. pantā ir diskusija par mm, izp, koleģis izpildvaru un tā tad. Uh, Um, tur puses bija vien, vienojušās par to, ka administratīvās pilnvaras šādai struktūrai no dalību valstīm um, tiktu kontro, kā tas tad notika, kā tas tiktu sistemāts, bet arī te vēl nebija pilnīgi vienošanās. Un tad tie ir tie punkti, par kuriem līdz šim mums ir izcinājušās visplašākās diskusijas. Tam bija vajadzīgs visvairāk laika. Par datu aizsardzību runājot, nu vēl tāda arī neapmierinoša situācija vis, visā visumā. Ļoti apstrīdīgs punkts eh, ir šajā gadījumā tāpēc, ka ir saistība starp Kornelijas Ernstas ziņojumu, kur viņa runā par datu aizsardzību iestādēs, nu, tas jau 2001. gada, un tur ir pilnīgi citi uzstādījumi tagad arī no komisijas un padomas un parlamenta komisija nāca klajā ar priekšlikumu padomē. Padome vēlējās, lai šais ietvaros nu, šie 44 šāsvīgi 2001 ietvaros, nu nevis tiktu iekļautas šīs detaļas parlaments savukārt guž otrādi. Vēlas pretējumus, tāpēc jāskatās, cik lielā mērā šī diskusija par šo ziņojumu tieši izvērtīsies cik lielā mērā šī direktīva šeit parādīsies. Un tad pēc tam arī mēs paši varam pieņemt lēmumu, vai mums ir vajadzīgs atsevišķs datu aizsardzības režīms, jeb mēs varam rīkoties līdzīgi, kā tas ir arī Eiropolu gadījumā, kad ir tikai piesaiste. Nu, tām, tiem elementiem, kā vēl trūkšķai ietvarā, kas jau ar iepriekšējo um, tiesību aktu tika noteikti. Eirojust gadījumā. Kā jau teicu, tas viss vēl ir neskaidrs, un tas lielā mērā ir atkarīgs no nākamā trialoga, par šo, kur runāsim par šo tiesību aktu. Un gribu arī pastāstīt, ka Eiropola un arī tā, tāda šī kopējā konsultatīvā padome nodarbojas ar datu aizsardzību. Viņi ir nosūtījuši mums vēstules, uh, kur viņi mums eh, stāsta par to, ka ir ārkārtīgi svarīgi šajā gadījumā izveidot pašiem atsevišķu datu aizsardzības režīmu. Nu, šis jautājums tad arī tiks ņemts vērā diskusijās, par to tā pamatot jāapspriežas triloga ietveros mums ir tapis skaidrs, ka mums vienkārši vēl mazliet jānogada un jānogaida un jāskatās, kas notiek ar šo mm, 44.4.2001 eh, tiesību aktu. Nu, tātad, lūk, kā jau teicu, divas vēstules šai procesā, tad visas iesaistītas. Un, protams, visi domājam ka neskatot uz to, kāds risinājums beigu beigās tiks izvēlēts, nedrīkst būt tā, ka tas tiek kaut kādā veidā pārprasts vai dažādi interpretēts, um, nu, tiksim, divos atšķirīgos tiesību aktos. Tam jābūt saskaņotam un nedrīkst arī būt tā, ka tas kaut kādā veidā skādētu darba kvalitātei turpmāk trilogā, tāpēc iestāsimies par to, lai Eirojust, un te, protams, es varu runāt tikai par e-, Eirojust, tomēr saņem atbilstīgos lēmumus attiecībās dats, datu aizsardzību, tā lai eiro jūs darba attiecīgi var regulēt un tā lai viņu veiktais ļoti labais darbs varētu attiecīgi turpināties. Un noslēgumā šis nelielais eh, pārskats tātad um, ir jau sniegts. Te gribu teikt paldies komisijas pārstāvjiem, tostarp arī prezidentūras pārstāvjiem. Paldies, protams, arī Jānu referentiem no visas sirds par sadarbību Ļoti laba bija darba atmosfēra. Paldies arī pārējiem darbiniekiem, kas eh, šai ļoti īsajā laikā ļāva mums spērt šos milzīgos soļus uz priekšu. Paldies! Paldies! Paldies, Foskungs! Nu, tad skatos uz kolēģiem. Vai kāds vēlas izteikties, ja ne, nu tad tādā gadījumā došu vārdu komisijas pārstāvim Conkas kungam. Jums kas piebilstams? Jā, pavisam īsi. vēlos vienkārši paust piekrišanu visam, ko teica Fosakungs. Atmosfēra bija tiešām lieliska, un tas tāpēc arī, ka viņam ļoti labi humora izjūta. Nu, bez tās mēs nezinu, būtu pazuduši. Es domāju, mēs sēdētu diezgan saltiem ģīmjiem. Bet tiešām mums izdevies eh, sākt ceļu uz ļoti labiem kompromisiem, visiem punktiem, ko viņš minēja. Eh, viena lieta, kur, manuprāt, tiešām būs problēma, būs šī datu aizsardzības režīms. Ja nu diena Mums vajadzēs paskatīties, kāds būs rezultāts šī otra trialoga darb, darbā. Tātad 44, 2001 direktīvas pārskatīšanā. Mēs esam pārliecināti, ka kaut kāds apmierinošs risinājums tomēr beigās tiks panākts un aģentūras, aģentūram tiks nodrošināta juridiskā skaidrība, ko tās arī prasa. Un eh, uzraudzības valde abās šais iģentūrās vēlas šādu skaidrību. Viņi to prasa no mums, kā likumdevējiem, kas mums, protams, arī viņiem jāsniedz. Mēs joprojām komisijā uzskatām, ka to varam panākt ar ar tādu divējādu pieeju. No vienas puses ir šis vispārīgais režīms, kas ir attiecīgi, eh, nu tad izklāstīts 8a apakšpunktā, tā kā to pie, pie, papildināja parlaments, mēs atbalstam šo pieeju, nu, ka ir kaut kāda papildus noteikuma, kas tad tiek šais konkrētās aģentūras gadījumā piemērot un iestrādāti juridiskajā bāzē. Un par pārējo runājot, es domāju, ka darbs strauji un labi virzās uz priekšu, uz kompromisa tekstu. Un visas šīs četras lietas, ko minēja Fosa kungs, šķiet varbūt būs atrisinātas jau faktiski līdz Ziemassvētkiem. Lielas paldies priekšādātāji! Lielas paldies Caunkas kungam. Nu tad paldies. Paldies visiem. Paldies arī Foskungam par paveikto darbu. Nu, tā kā esam nedaudz aizsteigušies laikam priekšā, nu, es tomēr domāju, ka jūs neiebilsiet, neiebilstīsiet, neiebildīsiet, ja uzreiz jau došu ciganas kundzei vārdu, um, nu, ja viņi ir gatava likt priekšā mums pēdējo darba kārtības jautājumu, progresa ziņojums par Eiropas darba kārtību migrācijā un piektais ziņojums par Eiropas robežu un krasta apsardzes e, mobilizēšanu esam daudz atsevišķus elementus šim visaptvarošajā ziņojumā jau apsprieduši. Nu, šobrīd esam lūguši komisiju likt priekšā šo konkrēto ziņojumu un pievērsties īstenošanas ziņojumam attiecībā uz um, ES Turcijas nolīgumu un kā arī situāciju Grīķijas salās. Tāpēc došu vārdu Cigānas kundzei. Lai viņa tad mums prezentē visu šo šo aptverošo ziņojumu. Cigans kundze, lūdzu, jums vārds. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Labdien, godātie deputāti. Es gribētu vispirms runāt par kontekstu. Pirms kopš ir pieņemta Eiropas Savienības migrācijas darba kārtība, lai reaģētu uz krīzi ir izstrādāt visaptveroša pieeja un paziņojumā, ko komisija apstiprināja 27. septembrī un kas ir nosūtīts uh, parlamenta komitejai, mēs izvērtējām, kā tiek īstenota ES migrācijas darba kārtība, gan uh, reaģējot uz krīzi, gan īstenojot struktūrētu attīstību. Viens no instrumentiem, lai izvērtētu progresu un vērtētu situāciju balstoties uz faktiem, mēs to šobrīd darām fragmentēti, gatavojam ziņojums par atsevišķiem tematiem kuri ir iekļauti migrācijas darba kārtībā, uh, bet eh, no 15. novembrī mēs veidojam eh, tagad konsolidētu ziņojumu par sasniegto progresu saistībā ar ES eh, Turcijas kopīgā paziņojuma īstenošanu un par uh, pārvietošanas stratēģiju un uh, krāsta apsārdzes partnerības uh, darbību. Tas ir svarīgi, lai izvērtētu veiktos pasākums un situāciju uz vietām. Tas ir svarīgi, lai varētu spēt nākamos soļus. Decembrī notiks Eiropadomes sanāksme, un šajā dokumentā ir iekļauts um, liels informācijas apjoms, um, kas pieejams visiem. Vispirms par uh, Uh, faktiem, situāciju balstoties uz mums pieejamiem datiem. Mēs esam apkopojuši datus, lai gūtu pārskatu par pašreizējo situāciju dažādos migrācijas uh, maršrutos. Situācija ir šāda. Uh, pārvietošanās ir ierobežota vidus jūras austrumu maršrutā ir panākta stabilizācija zemā līmenī Rietumbalkānu maršrutā, bet vidusjūras maršrutā joprojām ir lielākais uh, šķērsējums skaits, bet šī tendence mazinās, bet pieaugoša tendence 2017. gadā konstatēta 2000, um, Rietumvidus jūras maršrutā. tagad eh, par eh, atsevišķiem segmentiem. Šis ziņojums ir visaptvērošs, un ja jums būs jautājumi vai komentāri, tad uz tiem atbildēšu. Vispirms uz eh, par rīcības spēju ir jāpiemina reģistrācijas centri Grieķijā un Itālijā, tā saucamie hotspoti. Mēs esam izvērtējuši to darbību. Uh, un apkopojuši paraugu praksi, uh, īstenojot šo pieju, uh, identificējot īpašos pasākumus attiecībā uz bērniem un neaizsargātajām grupām kā esam norādījuši komitejā, uh, ļoti svarīgi tas ir runājot par hotspotiem, eh, tātad ļoti svarīga ir eh, sadarbība starp mūsu aģentūrām uz vietām. Grieķija. Ir pieejams plašs apjoms informācija šai ziņojumā, bet eh, tagad ir jādomā par to, kā pēc iespējas lielāku skaitu uh, Uh, migrantu no nometnēm pārvietot uz uh, nomātiem mitekļiem, ņemot vērā, kādi ir apstākļi. Komisārs Avramopoulos stāstīja plenāras sesijā par veiktiem pasākumiem. Tālāk par ēst Turcijas paziņojumu īstenošanu tas joprojām dod uh, konkrētus rezultātus, mazinot nelegālu un bīstamu jūras šķērsošanu, bet atpakaļ nosūtīšana uz uh, Turciju saskaņā šo no, uh, paziņojumu norit ļoti lēni. Kopš 2016. gada aptuveni 14 tūkstoši personu ir pārvietotas no Turcijas Uh, Eiropas Savienība pilda saistības attiecībā uz 3 miljārdu piešķiršanu palīdzības sniegšanai bēgļiem līdz gada beigām. Mm, arī informācija par to, ko Eiropas Savienība do, palīdz citām valstīm, kas sasniedz, saskars ar spiedienu, kā uh, Libāna un Jordānija. Tāpat svarīgs ir arī starptautiskais finansiālais atbalsts, kas ir jāturpina. Un mēs to iekļaujam kā vienu no atsaucas elementiem uh, reālās uh, situācijas atspoguļojumā uh, runājot par Sīrijas krīzi un kad tiks apspriests finanšu, finansiālais atbalsts. Par uh, vidusjūru, par uh, atbalstu sniegšanu lielākā sadaļa ir par Lībiju, par uh, uh šaušalīgajiem apstākļiem, kādos atrodas migranti Lībijā un par centieniem situāciju uzlabot. Es šeit pieminētu visus uh, pasākums attiecībā uz Lībijas krāsta apsārces uh, apmācību un uh, kopienu stabilizāciju Lībijā situācijas stabilizācija saistīta ar pasākumiem infrastruktūras jomā. Manuprāt, tas ir būtiski un tādēļ arī ir jāpiemin. Tāpat informācija par trasta fondas līdzekļu izmantojumu un līgumu slēgšanu un investīcijām Malī, tāpat par Uh, iztrūkstošajiem, uh, iztrūkstošām iemaksām, kas vēl būtu jāveic šai fondā. Tāpat uh, ir paredzēts par atbalstu uh, uh tiem, kas brīvprātīgi atgriežas uh, izcelsmes valstīs īsa atsauce uz citiem punktiem. Ziņojums apstiprina to, ka ir veikti ievērojami pasākumi, lai uh, likvidētu uh, kontrabandistu uzņēmē darbības modeli svarīgākajos maršrutos, kas ved uz Eiropu. Svarīgi ir informācijas apmaiņas ar dalību valstīm, aģentūrām, uh, KDP misijām uh, un uh, misijām uh, Āfrikas Rietumāfrikas valstīs ir svarīgi informēt par šo pasākumu rezultātiem gan Eiropas Savienības līmenī, gan dalību valstīs, lai pilsoņi uzzinātu par to, kas tiek darīts. Bieži vien pilsoņi nav informēti par uh, sasniegtiem rezultātiem, par veiktiem pasākumiem. Arī dalību valsts ir atbildīgas par informācijas sniegšanu par šiem jautājumiem, un tas ir izšķiroši jo kontrabandistu biznesa vai uzņēmēja darbības uh, modeļa uh, sagraušana mums visiem ir nozīmīga. Jums uh, ir bijušas diskusijas ar mūsu ģenerālu direktoru par atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem un aktuālo situāciju. Šajā ziņojumā ir izcelti pāris punkti, proti mēs uzskatām, ka ir nepieciešama saulaicīga un kvalitatīva informācija par atpakaļ nosūtīšanu, kas mums palīdz labāk izvērtēt situāciju. Mums ir labāk jāorganizē savs darbs, bet mēs arī sadarbojamies ar Eirostat, lai varētu šos datus apkopot biežāk un pamatīgāk. Otrs elements - vadības vai valdes tikšanās uh, novembrī bija veltīta operatīviem pasākumiem atpakaļ uh, nosūtīšanai. Dalību valstīm būtu jāpiešķir lielāks atbalsts uh, aģentūrai, gan nosūtot darbiniekus, gan piešķirot resursus, lai veicinātu atpakaļ nosūtīšanu. EBC, EBCGA. Par to runāšu nedaudz vēlāk. Tātad par uh, pārvietošanas vai izmitināšanas programmu, pašreizējā situācija šai programmā. Vairāk nekā 31 tūkstots personu ir pārvietoti. Uh, Atbalsts turpinās, uzņemoties saistības arī pēc 26. septembra. Ir 750 pieteicēji jāpārvieto no Grieķijas un 3100 personas aptuveni no Itālijas. Vēl uh, var veikt pasākumus, lai uh, paveiktu steidzamākos pasākumus, par to ir runa. Uh, Uh, progresa ziņojumā un par to, ka būtu jāpārvieto vēl uh, tie pieteicēji, kam ir tiesības uz pārvietošanu un kuri atrodas Grieķijā un Itālijā. Informācija par pieejamajām papildu vietām uh, nepavadītiem nepilngadīgiem Itālijā un uh, tāpat pieteicēja reģistrācija. Uh, runājot par uh, izmitin, pārvietošanu. 22 tūksto, no 22 tūkstošiem paredzētās pārvietošanas uh, gadījumi ir 18 tūkstoši personas pārvietotas 2015. gadā un tāpat personas no Turcijas, Jordānas un Lib Libānas ir pārvietotas. Uh, uh, komisija ir aicinājusi dalību valstu piedāvāt vēl papildu 50 tūkstošus vietu uh, personu uzņemšanai. Līdz šim 17 dalību valstis ir uzņēmušās saistības, piedāvājot vairāk nekā 34,500 cilvēkus uzņemt. Un ceram, ka izvirzītais mērķis tiks sasniegts. Un es vēl gribētu pieminēt informāciju par eh, pilotprojektiem legālai migrācijai. 27. septembra paziņojumā par to ir eh, runa, eh, ka ir virkne dalību valstu, kuras ir gatavs to darīt, uzņemot personas no trešajām valstīm ir paredzēti pasākumi mobilitātei un reintegrācijai, ja e, tie ir e, pagaidu pasākumi. Tāpat ir e, sagatavošanās fāze projektiem saistībā ar legālo migrāciju, pievienotās vērtības nozarēs. Mēs turpinām sarunas ar dalību valstīm par potenciāliem projektiem un kandidātiem. Arī par to ir runa septembra paziņojumā, ir izvērtēts šo projektu pamatojums un uh, partnerības kvalitāte sadarbībā ar uh, mūsu partneru valstīm migrācijas jomā. Tad EBCG. Es atsaukšos uz 15. novembra ziņojumā iekļautiem elementiem un arī uh, uz elementiem 5. progresa ziņojumā, kas tika apstiprināts 6. septembrī, jo mums nebija līdz šim iespējas ar to iepazīstināt godātos deputātus. Manuprāt, šī ir laba iespēja uh, pievienot uh, šo visaptverošo mm, progresa visaptvarojošam progresa ziņojumam mēs kā pielikumu pievienojam 6. septembra ziņojumu, kur rodam papildu informāciju. Jūs noteikti vēl atceraties, kā tika pieņemti tiesību akti, lai izveidot robežu apsardzes aģentu, robežu un krasta apsardzes aģentūru, uh, Eh, šis process ilg deviņus mēnešus, tagad aģentūra ir uzsākusi darbību pilnā apjomā. Eh, ziņojumā ir runa par sasniegumiem un norādīti punkti, kuros ir iespējami uzlabojumi. Svarīgākais sasniegums ir tas, ka aģentūra sniedz operatīvo atbalstu uz vietām dalību valstīm apmēram 1500 robežsargu un citu darbinieku ir dislocēti uz Eiropas Savienības ārējās robežas. Bet ir jāveic papildu pasākumi, palielinot darbinieku skaitu, bet ne tikai ir jārunā par dislokācijas periodiem un par to, kāda veida eksperti tiek nosūtīti, tātad jānorāda, kādas uh, uh, specifikācijas uh, šeit būtu nepieciešamas. Tātad šajos uh, punktos ir iespējama uzlabojuma. Mēs gatavojam gan progresa ziņojums, gan arī uh, īknedēļas pārskatus par sasniegto, par to, kādi eksperti nepieciešami, cik lielā skaitā, un mēs sadarbojamies ar dalību valstīm, aicinot tās uh, aizpildīt trūkumus ātrās reaģēšanas vienības. Šai, šajā ziņā vēl uh, trūks diezgan uh, lielā apjomā aprīkojuma. Ir devušas ieguldījumi tikai 14 dalību valsts kopējā fondā. Vairāk nekā 1500 uh, robežsargu dalība ir apstiprināta, 26 dalību valstis ir apstiprinājušas Tā ir tikai daļa no nepieciešamiem darbiniekiem. Tāpat ir izvērtētas vājās vietas pirmajā posmā, un tagad dalību valstīm ir saulaicīgi jāpilda uh, ieteikumi, un aģentūrai ir jāuzrauga, kā šie ieteikumi tiek pildīti. Komisija uh, turpinās sekot šim procesam. Uh, gan politiskā, gan tehniskā līmenī, jo mēs ņemam vērā uh, faktus, kas ir konstatēti uh, Schengenas ietvaros, un arī uh, domājam par to, kā labāk izmantot pieejamo finansējumu. Starptautiskā sadarbība turpinās uh, sarunas ar bijušo Dienvidslāvijas republiku Maķetoniju par status nolīgumu un turpinās arī sarunas ar Albāniju, Melnkalni, Bosniju un Hercegovinu. Nākamais sasniegums - Eiropas integrētās robežu pārvaldības stratēģijas izveide. Uh, gan nacionālā, gan uh, Eiropas līmenī šis process turpinās. Mēs gatavojam arī atbilstošu paziņojumu. Un par galvenās mītnes uh, vienošanos uh, starp uh, Eiropas robežu un krāstā apsardz aģentūru un Poliju un tagad mēs gatavojamies īstenot uh, šo nolīgumu, lai uzlabotu aģentūras darbību. Jūs esat aktīvi iesaistījušies uh, šai darbā un esat uh, labi informēti. Direktor, aģentūras izpildu direktors jums atskaitās par uh, aktuālo situāciju, par uh, trūkumu izvērtējumu. Ir notikusi augsta līmeņa tikšanās uh, ar dalību valstīm un jums un Eh, tas ir svarīgs informācijas apjo um, avots mums darbā pie integrētās robežu pārvaldības strateģi, stratēģijas, un noslēgumā es gribētu teikt, ka Eiropas robežu un krasta apsardz aģentūras uh, Eh, pilnīga darbības izvēršana ir mūsu prioritāte, un eh, mēs informēsim jūs arī par turpmākiem pasākumiem šai procesā, līdz ar to es noslēdzu savu ievadrunu, un esmu gatava uzklausīt jūsu komentārus un jautājumus. Liels paldies, Sigens kundze, par šo visaptvarošo prezentāciju. Tagad eh, jautājums kolēģiem, vai kāds vēlas kaut ko teikt? Kēlēs kundze, Veržjā kundze. Labi. Zīpels kundze arī. Kēlērs kundze. Liels paldies un paldies arī par šo prezentāciju. Es atvainojos, ka sākumu nokavēju, bet uh, droši vien, ka uh, galveno vēstījumu uzklausīju. Man ir daži jautājumi un arī daži komentāri par Lībiju. Mums būs iespēja to apspriest arī plenārsēdē un uh, mums tas steidzam būtu jādara, jo visi redzējām, ka situācija ir nepanesama un uh, vienkārši iedomāties, ka mēs uh, pastiprināsim mūsu sadarbību, ātrisinot uh, vai vismaz apzinoties un ņemot vērā cilvēktiesību problēmas, manuprāt, tas tiešām ir neizturami. Tad tālāk par pārvietošanu. Uh, Acīm redzami, visas dalībvalsts vēl nedara visu, kas ir to spēkos, un mums ir jāaicina komisija turpināt šeit izdarīt spiedienu. Par Frontex jautājums. 74% no uh, robežsārgu kopuma uh, ir uh, tā kā sasniegti uh, no tā, ko dalībvalsts ir solījuši, ja pareizi sapratu, un arī tad, kad mēs sastādījām šo te jauno mandātu, Tur ir ļoti konkrētas sankcijas pret valstīm, kas nepilda Frontex ieteikumus, kad mēs runājam par uh, robežu apsardzi un slēgšanu. Pretēji, tie, uh, tieši pretēji nekādas sankcijas netiek paredzēts, ja kāda dalībvalsts nepilda šo robežsargu kvotu, un tas ir tā neveiksmīgi, jo uh, visas dalībvalstis uh, rāda uz kādu vienu dalībvalsts, kas nedara savu daļu. Ko komisija šeit gatavojas darīt, lai panāktu to, ka dalībvalstis uh, šo te uh, kvotu izpilda, un man šķiet, ka šīs robežsargu skaits nemaz nebija tik milzīgs, un ja 74% tikai ir sasniegt, tad tas nav pietiekami. Un tad man ir arī komentārs, kas ar to ir saistīts. Uh, Mums ir daudz cilvēktiesību pārkāpumu uz mūsu ārējām robežām, kuras, kuras izteno dalību valstu robežsārgi. Par to uh, regulāri dzirdam, un vēl pagājuši nedēļa kāda sešgadīga meitene gāja bojā uz Horvātijas un Serbijas robežas, tāpēc, ka ģimenei tika teikts uh, iet uh, pa Uh, sliedēm atpakaļ uz uh, Serbiju, uh, un naktī viņi neredzēja, ka nāca vilciens un sešgadīga meitene gāja bojā šajā negadījumā. Un man ir vienkārši jautājums, ir tiešām grūti šeit sēdēt, un es zinu, ka komisija teiks, ka tā ir dalībvalstu atbildība, bet man tas šķiet nepietiekami vienkārši šeit sēdēt. Uh, Mums ir Eiropas Savienības robežu režīms, mums ir kopīgās atbildības mehānisms, mums ir Eiropas robežu aģentūra, mums ir kopīgi uh, likumi un kopīgas vērtības, un tomēr šķiet, ka mēs neko nevaram izdarīt, lai cīnītos pret uh, cilvēktiesību pārkāpumiem, ko pastrādā uh, dalībvalstu vai citi robežas apsardzes uh, darbinieki. Paldies! Oui, uh, merci, Madame la Présidente. Merci. Paldies, priekšsēdētāji, paldies komisijai par šo pirmo konsolidēto pārskatu. Pirmais jautājums, ko gribēju uzdot, ir, vai uh, Eiropas migrācijas aģentūra darba kārtība ir eh, mainīta kopš 15. Eh, gada maija. Tur tika eh, pieņemts četras prioritātes - samazināt nelegālās migrācijas stimulāciju, manuprāt, tur ir pietiekami, nodrošināt robežu drošību, arī otrajā punktā uh, tur viss ir kārtībā, par pirmo man ir šaubas, nodrošināt uh, Um, tātad uh, darīt visu, kas ir uh, to spēkos, lai nodrošinātu šeit patvērumu. Tur arī, manuprāt, nav darīts pietiekami. Ir dažas dalībvalsts, kas kaut ko dara, bet ne visas. Un tad jaunā migrācijas politika legālajā jomā, tātad uh, tie legālie ieceļošanas ceļi, ko mēs prasām, tur nekas nenotiek, ja tā var teikt. Jo man šķiet, ka Um, pārmitināšana nav vienīgais veids, kā uzņemt legāli migrantus. Mums ir arī dienvidu valstu pārstāvjiem vajadzīgi um, legāli ieceļošanas ceļi, tad mums būtu mazāk nelegālo ieceļotāju un mazāk kontrabandistu. Es pārsvarā runāšu par Lībiju. Vispirms uh, jāsaka, ka, protams, um, apjomi ir uh, atgriežusies 2014. gada līmenī. Šodien vēl redzēju, ka trīsgadīgs bērns uh, tika izglābts vidusjūrā no kāda sos kūģa, joprojām ir trīsgadīgi bērni, kas šobrīd dodas ceļā pāri vidusjūrai. Un uh, es gribēju arī pateikt, ka tas eh, ir tas, ko mums saka aizvien vairāk NVO, un es eh, ceru, ka tas nebūs tāpat kā ar Lībiju, ka. Um, um, gan tūkstnešos arī iet bojā cilvēki, un ne tikai jūrā, un visu laiku mūsu politika ir tikai atspiest vairāk uz dienvidiem šos te migrantus. Uh, Un eh, tā kā es biju arī Tunisijā, eh, tur mēs saņemam visu informāciju, tur esot, proti, ko eh, atklājas CNN, tas nav pārsteigums. Tad mums ir šī informācija, bet tad, kad es lasu šos divus pantus, kas attiec uz Lībiju ziņojumā, tad uh, es esmu pārsteigta, jo, manuprāt, tur tas neatbilst tam, kas tiek teikts par situāciju Lībijā. Kam tad uh, ir uh, lietota nauda, kas tika pārskaitīta Lībijai? Tiek teikts starptautiskās organizācijas. Uh, Uh, tur darbojas, bet neviens Lībiju nekontrolē, izņemot bruņotās grupas, bruņotās uh, kaujinieku grupas. Tātad, kam tad tiek pārskaitīta šī nauda? Uh, Tad, kad mums tiek teikts, ka 2000 ģimeņu ir saņēmušas palīdzību, 14 tūkstoši migrantu ir saņēmuši palīdzību aizturēšanas centros, tos visus kontrolē bruņotās grupas. Un uh, tas visu laiku mainās, kas tur ir pie vāras. Paraugieties, kāda ir situācija. Mums ir jāzina, nu jā, būs šis te brauciens, eh, bet mums ir precīzi jāzina, kam tad ir pārskaitīta nauda, uh, kāpēc un cik un kā ir izmantota šī nauda, kas ir Eiropas Savienības nauda. Mums ir jāsaņem atskaites, un šeit summas ir vienkārši galva reibinošas. Mēs nevaram samierināties ar šiem diviem pantiem. Es jūs tos visiem aicinu izla izlasīt. Tas neatbilst tam, kas uh, um, būtu vajadzīgs. Tātad par uh, Nu, pārmitināšanas jautājumu. Ja es pareizi sapratu, tad process ir beidzies. Tātad nav gaidāma jauna likumdošana, šie 160 tūkstoši, eh, vēl pietī, pieminēts tika šie tie skaļi no Grieķijas un Itālijas, un vairāk nebūs pārvietošanas uh, mehānisms. Uh, Jā, varbūt kā pārmetināšana darbojas, bet pārvietošana nedarbosies, ja netiks pieņemti jauni instrumenti. Tātad, vai mēs tiešām esam visu izdarījuši? Es domāju, ka nē. Un gribu atgādināt, ka 2015. gada māja darba kārtība tika pieņemta pēdiņās pirms uh, slavenās krīzes starp Turciju un Grieķiju. Uh, šī darba kārtība tika uh, pieņemta uh, Eh, pēc 700 eh, bojā gājušiem pie Lampedūzas, un tāda ir šī darba kārtība Eiropā attiecībā uz migrāciju. Mums eh, taču vajadzētu tādu darbu kārtību atbilstoši tam, kas tika pieņemts 2015. gada maijā, bet no tā vēl esam ļoti tālu, bet attiecībā uz atgriešanos Turcijā tas, ko saka komisija, tiešām ir nepieņemama. Thank you. Paldies. Tikai gribu atgādināt, ka rīt pēcpusdienā 2.30 eh, mums būs debatas par šiem jautājumiem, kurus jūs pieminējāt vēršajā kundz par Lībiju. Sipels kundz, lūdzu. Liels paldies. Tikko mums bija debatas par Eiropas patvērumu paketi, kur mēs sūdzējāmies par to, ka komisija, es atvainojos, padome, uh, Eh, zināmos jautājumos pat nespēja prezentēt savu pozīciju. Pilnīgi atšķirīga ir situācija attiecībā uz Eiropas robežu un kasta apsardzi. Padomu to gribēja, viņi ļoti ātri rīkojās, un tagad mums ir piektais ziņojums, un joprojām saskaņā ar to, ko es zinu, tikai 15 dalība valstis ir sniegušas darbiniekus un aprīkojumu uh, tādā apjāmā, kā tas bija paredzēts. Tātad, kur tad ir nepieciešamība kaut ko darīt? Pirmkārt, viņi to grib, tad viņi par to lēmj, un pēc tam viņi nepilda savus solījumus. Tas ir vienkārši kā komentārs. Tagad atgriežoties pie migrācijas situācijas. Manuprāt, nauda nevienmēr ir labākais risinājums, un gribētu izteikt komentāru par Lībiju. Uh, Dažās organizācijas mums saka, ka ja eh, jūs dodat naudu Lībijai, lai arī kam to dotu, šie cilvēki, organizācijas, administrācija, vismaz daļa ir no šīs naudas jāmaksā eh, kriminālām grupām, un citādi viņi savu darbu nevar turpināt. Varbūt mums vajadzētu padomāt arī par citām lietām. Un es novērtēju to, ka komisija vai padomlēnu, kurš to darītu, uh, Eh, ka, ka tiek eh, mēģināts eh, Lībijas valsti tā kā sakārtot, bet atkal mēs dzirdam par katastrofālām situācijām, migrantiem, par, par dažādām nelaimēm, un mēs taču nevaram vienkārši noskatīties, ka tiek ziņots par uh, um, to, ka bēgļu skaits uz Eiropu krītas, ka tikai tā dēļ mēs darām visu to, ko mēs darām Lībijā. Es neredzu šeit nekādu izeju, kā mainīt situāciju Lībijas pilsoņiem. Varbūt, ka viņiem ar šī situācija pilnībā nav pieņemama, bet um, un pēdējais jautājums, jo tas arī te piedars, es runāju par naudu. Kā tad ir ar to naudu, kas. Uh, E, bija paredzēta Āfrikas trasta fondam, ja nemaldos arī šeit visas dalībvalsts iemaksas nav veikušas. Lielākā daļa naudas nāk no Eiropas budžeta un e, pēdējais e, pārkāpuma procedūras attiecībā pret zināmām valstīm, kuras nav gatavas pārmitināt, vai jūs varat par to ziņot? Holmājers kundz, lūdzu. Dargie kolēģi, priekšsādātais kundze, es gribēju tieši pretēji izteikties, pasakoties komisijai par intensīviem pūliņiem, jo es domāju, ka gan komisijas, gan dalību valstu pusē mēs virzāmies uz priekšu nedaudz soli pa solītim. Paldies, kā, ka tu te runā galvenokārt par eh, cilvēku tiesību problēmām. Nu, es nedomāju, ka tur apzināti tas notika. Mums vajadzētu tādā piesardzīgākiem būt eh, pret šīm iestādēm. Tas nebija nolūks, tā vienkārši bija pienācīgi neizpildīta procedūra, tur netika ne piemērot pie, vajadzīgā rūpība varbūt šīs procedūras piemērošanā. Mums vajadzētu saprast, ka situācija uz robežām bieži vien ir daudz sarežģītāk nekā šeit mēs vispār varam iedomāties parlamentā, un tāpēc nevajadzētu to visu tik vienpusēji skatīt, ka no bēgļu puses viss ir pozitīvi un labi, un ka tās ir ļaunās robežu iestādes, kas pastrādā visus noziegums. Es domāju, ka tur arī situācija ir ļoti atšķirīga, un tāpēc tas jāskata diferencēti. Tādā ziņā gribētu tātad izteikt pateicību, ka aizvien vairāk dalībvalsts, jo arī, un arī Horvātija cenšas labāk attiekties pret eh, bēgļiem atšķirībā no situācijas pirms pieciem vai sešiem gadiem. Un labi, ka notiek diskusijas dalību valstīs, un arī ar mūsu diskusijām šeit mēs varam veicināt uh, situācijas eh, pozitīvu attīstību. Runājot par pārmitināšanu, cik lielā mērā dalību valsts ir gatavas uh, ātrāk uzņemt bēgļus salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, un vai joprojām vēl pastāv tādi administratīvi šķēršļi, kas ir ļoti augsti, lai ar pārmitināšanas vai pārvietošanas starpniecību uzņemtu bēgļus dalībvalstīs. Paldies! Un tagad uh, atkal vārds Sigāns kundzei. Uh, lūdzu centieties atbildēt uz šiem jautājumiem. Liels paldies un paldies, godātie deputāti, par komentāriem un jautājumiem. Varbūt sāksim ar eh, vienu eh, tādu komentāru. Jā, tas ir skaidrs, ka progresa ziņojumā un arī manā prezentācijā es atsaucos uz daudziem skaitļiem. Bet lūdzu paraugieties uz šiem skaitļiem, kā jau es sākumā teicu, mums ir ļoti svarīgi saprast, kāda tad ir situācija. Uh, kā situācija attīstās. Mums ir svarīgi, lai mums būtu dati, kas sniedz pilnīgu ainu un uh, iespējams ļauj arī konstatēt tendences. Bet um, saņemt datus, lai varētu labāk plānot, uh, mēs neaizmirstam, protams, par cilvēkiem. Tas nav iespējams. Šeit nav runa par uh, to, ka mēs varētu aizmirst cilvēku. Šeit ir runa par to, lai būtu pietiekami instrumenti un iespēja izvērtēt uh, situāciju un uh, informāciju, ņemot par pamatu pien, pierādījumus. Katrs migrants ir cilvēks, un mēs viņus tā arī skatām. Uh, jebkurš bojāgājušais ir viens par daudz, un tāds ir arī tas princips, ko mēs uh, paturam prātā, strādājot uh, pie mūsu politikas tad, tad varu tikai pateikt, ka cilvēku tiesības nav saruna temats. Tas ir jāievēro. Mēs esam uh, Eiropas vērtību savienībā, pamatiesības mums ir būtiskas, mums ir juridiskas saistības un esam apņēmušies tās ieviest visās mūsu darbībās. Nu, protams, ka situācija ir uh, sarežģīta, ieviešot migrācijas politiku, bet var jums apliecināt, ka uh, sadarbojoties ar trešajām valstīm, cilvēktiesību ievērošana ir iekļaut visās mūsu programmās un ieviesta arī uh, sadarbībā ar atzītiem partneriem, uh, galvenokārt ANO kontekstā. Un uh, visā šajā procesā pamatiesību respektēšana mums ir izšķirīgi svarīga. Piemēram, tad, kad mēs runājam par Lībiju un to, ko varam uh, darīt, lai uzlabotu cilvēktiesību ievērošanu, piemēram, tad, kad organizējam apmācību un uh, uzraugām situāciju ar uh, Lībijas krasta apsārdzi. Tas ir viens no svarīgākajiem modeļiem mūsu apmācības procesā un arī monitoringa procesā. Ieraugāmies uz uh, to, kur tad šai naudai vajadzētu nonākt. Mēs raugāmies, kādā situācijā ir aizturēšanas centri un uh, Mēs cenšamies īstenot standarta procedūras šajās vietās. Mēs atbalstām aktivitātes, un, ko veic humanitārās organizācijas, un uh, arī informējot migrantus, mēs īpaši norādām uz cilvēktiesībām, lai veicinātu apzināšanos tas viss ir uh, būtiska sastāvdaļa mūsu darbā, un ja paraugāties uz uh, Lībijas progresa ziņojumu, Tas ir progresa ziņojums, un tas ir uh, uh, septembra paziņojuma uh, informācijas kontekstā, bet uh, tur ir ļoti interesants pāns, atsaucoties uz infrastruktūras uh, darbiem un uh, runājot par Lībijas uh, iedzīvotāju un migrantu ikdienas dzīvi, sniedzot viņiem atbalstu, sniedzot atbalstu bērnu izglītošanā un arī uzņēmumiem. Uh, lai palīdzētu pastāvošajām struktūrām un uh, kopienas centriem, uh, lai bērniem būtu vietas tur. Un uh, es šeit citēju progresa ziņojumu. Un mēs arī norādām, ka uh, šķērslis joprojām ir vīde Lībijā, kurā ir daudz izaicinājumu, un mēs strādājam ar mūsu partneriem, lai mazinātu risku. Tātad situācija nav perfekta, bet mums ir uh, ļoti skaidrs plāns, uh, saskaņā ar kur rīkoties. Runājot par pārvietošanu, piekrīt jums pilnībā. Tā nenotiek vēl pietiekamā apmērā un varu apliecināt, ka visi pasākumi, uh, ko esam īstenojuši attiecībā pret dalībvalstīm, kas nepiedalās šajā solidarajā pasākumā, mēs esam uzsākuši pārkāpumu procedūras un tas turpinās. Uh, attiecībā uz EBCG un šiem te 70% runājot par, uh, jā, par šiem uh, piedāvātajiem uh, personāla apjomiem. Jā, man šeit sevi jālabo Tātad eh, dalībvalstis apliecināja, ka 1500 uh, eh, darbinieku robežu sardzē būs pieejami, bet uh, vēl joprojām tiek sniegti uh, konkrēti cilvēku vārdi, un šis procents nav noslēdzies. Un tas varbūt nedaudz kavējas, tāpēc, ka ir vajadzīga konkrēta specifikācija un attiecīgais norīkojuma laiks, tātad 74% ir sniegti vārdi, un pārējais tiks vēl izdarīts. Mēs par to ziņojam regulāri, un uh, mēs pilnīgi noteikti darīsim to, turpināsim to darīt. Un uh, tiek sniegt arī papildus informācija par uh, vajadzīgajām zināšanām, un tādējādi dalībvalsts cerams varēs arī ātrāk pabeigt šo procesu. Uh, Tagad eh, vēl par eh, šiem te cilvēktiesību pārkāpumiem, par kuriem jūs minējāt, lūdzu, in, turpiniet mūs informēt. Es konkrēti savā prezentācijā minēju šo te uh, cīņu pret kontrabandistiem. Tas ir ļoti svarīgs aspekts šajā procesā tāpēc ka visi piemēri, ko jūs varat sniegt, sākas tieši ar šo aspektu. Ja mēs aktīvāk necīnīsimies, un ja dalība valstis nesanieks labākus rezultātus cīnoties pret kontrabandu, tad um, šis uh, biznesa modelis vienmēr pielāgosies tieši uh, ekonomiska apsvaruma dēļ. Uh, kontrabandistiem uh, nav nekādas žēlstības pret nevienu. Un uh, tas ir viens no mūsu uh, darbības pīlāriem cīnīties pret to. Un es esmu pārliecināta, ka varēsim drīz ziņot jums pozitīvākas ziņas šajā jomā, un tas arī samazinās uh, šo dramatisko mm, atgadījumu skaitu. Bet es eh, tiešām ar prieku saņemtu uh, jums pieejamo informāciju par potenciāliem pārkāpumiem, kas notiek uz vietas, un es zinu, ka Eiropas parlamenta delegācija dosies uz Lībiju decembrī. Tātad tas, ka rīt būs uh, informācija par finansējumu uh, un joprojām ir laiks eh, pirms jūsu brauciena uz Lībiju. Mēs varam noteikti norganizēt jums arī uh, papildus informācijas tikšanos, lai jums sniegtu visu vajadzīgo informāciju. Mēs arī ar prieku saņemsim jūsu brauciena rezultātus. Attiecībā uz uh, eh, 2015. gadā pieņemto Eiropas darbu kārtību attiecībā uz migrāciju, viss, kas notika pēc tam un kas notiek tagad, apliecina to, ka bija šī, ka, ka tā ideja, kas bija piedāvāt uh, visaptverošu modeli, kā labāk pārvaldīt migrāciju, tas joprojām ir aktuāli, tas ir pamatu pamats šis dokuments, kas tika pieņemts eh, šīs komisijas mandāta sākumā, jo tas uh, eh, sēkoja vienām, vienai no desmit galvenajām Junkerkunga prioritātēm, proti migrācijai. Un uh, tika piedāvāts ļoti labs dokuments, kas uh, attiec uz darbībām, uh, kas jāveic nekavējoties vidējā un arī ilgākā termiņā. Un uh, tad, kad bija šie dramatiskie skaitļi, mēs konstatējam, ka mums ir jāpapildina mūsu operacionālā kapacitāte, lai cīnīties ar šo krīzi, kas ir bijusi lielākā šajā jomā Eiropas Savienībā. Un es domāju, ka šis uh, šī darba kārtība joprojām ir ļoti labs atsaucas punkts. 27. Eh, septembrī tika pieņemts paziņojums, kas to parāda, un arī nākamais, un šis progresa ziņojums rāda, ka ir šī operacionālā kapacitāte, kas ir izveidota, tā vēl varbūt nav pilnībā ilgtspējīga, bet pietiekama, lai palīdzētu tām valstīm, kas eh, tieši saskars ar uh, šo krīzi, Itālija, Grieķija tā ir tagad, bet varbūt uh, citreiz tā būs cita dalībās. Tātad tas jau ir, uh, zinām, sasniegums, uh, ka šī darba kārtība tiek īstenota. Un šobrīd notiek arī sarunas par patvērumu sistēmu, un tas viss ir ļoti pozitīvi, un mēs esam tiešām mācījušies no tā, kas ir noticis, lai piedāvātu tādas mērtiecīgākas izmaiņas likumdošanā, uh, lai palīdzētu padarīt mūsu migrācijas politiku par tiešām visaptverošu, lai tā no uh, sektu tiešām uh, visus migrācijas uh, aspektus, tā skaitā legālo migrāciju, kas ir vislabākais veids, lai samazinātu nelegālo migrāciju. Varbūt ne uzreiz krīzes apstākļos, bet ilgtermiņā. Runājot par pārmitināšanu, es minēju 81% eh, izpildīto eh, solījumu īpatsvaru. Manuprāt, tās jau ir ļoti labas ziņas, un es domāju, ka papildus tam viss, kas notiek likumdošanas procedūrā par pārmitināšanas sistēmu, kā daļa no patvērumu paketes, tas ir eh, arī um, īstenots, lai viņi ņemtu vērā iegūtās mācības un apmainītos ar labāko praksi, lai dalība valstis varētu samazināt potenciālo administratīvo slogu, lai mums visiem būtu labāka sistēma. Tas, ko mēs darām, mēs to darām likumdošanas darba ietvaros, bet pārmitināšana kā tāda ir arī ļoti būtisks elements mūsu globālajās saistībās. Jūs zināt, ka uh, ir globālais uh, migrācijas un bēgļu līgums. Pēc pagājušā gada sanāksmēm un arī nākamgad būs rezultāti un pārmitināšana ir viena mūsu, no mūsu saistībām, kur esam uzņēmušies. Un visos šajos līmeņos un arī mūsu likumdošanas darbā uh, mēs um, iedvesojamies no visām gūtajām mācībām, lai palīdzētu dalību valstīm un arī mums uh, va, uh, atvieglot administratīvo slogu, kas ir saistīts ar pārmitināšanu. Es domāju, ka mēs darām uh, pozitīvu darbu un cerams, ka šie rezultāti arī nāks. Tagad vēl ir uh, šie dažādie elementi, bet, uh, ja nemaldos, uz visu vairāk vai mazāk atbildēju savā pirmajā prezentācijā atsaucos arī uz dažiem elementiem, kas skar trasta fondu. Jā, patiešām te ir um, tādi elementi, uh, kas attiecas uz finansējumu, finansiālo ieguldījumu un dalībvalstīm, bet viss šis te trasta fonda darbs un uh, jau daudzu uh, projektu un saistību īstenošana Uh, un šo projektu rezultāti būs vēl viens motivējošs faktors dalību valstīm, lai saprastu, ka mēs visi šeit esam vienā laivā. Uh, Trust fonda ietvaros mēs strādājam ar Āfrikas valstīm, lai tām palīdzētu uh, un uh, lai šos jautājumus risinātu. Paldies, Sigāns kundze, par jūsu detalizētajām atbildēm un par prezentāciju, ko pirms tam sniedzāt. Paldies, kolēģi, par interesi. Rīt no rīta mēs uh, turpināsim uh, darbu deviņos, uh, runājot par migrācijas pārvaldību. Um, mums arī runa par sadarbību ar trešajām valstīm šajā jomā. Paldies un visiem jauku vakaru!